cosa che devo chiedere Ma tutte e due. interrompe la parola. Eh, vediamo, deve essere questo. Sì. Ma il microfono. Prova pronto, pronto, Prova pronto, pronto, pronto. Sì, sì, ci sente. Bene. Okay. Ah, ecco, abbiamo la relatrice presente tra noi, la... Labrīt, saka priekšsēdētājs. Referents ir šeit. Omens Raitens kundze ir klāt. Un tā kā mūsu darba kārtība šorīt ir diezgan saspringta, uh, tad mēs varētu nekavējoties tūlīt arī sākt visiem lūkšu ievērot uzstāšanās laiku. Pāris minūtes tikai mēs esam aizkavējuši sākumu. Un tā tad sāksim sanāksmi. Kā jūs redzat no darba kārtības, tad pirmais punkts ir rezolūcijas priekšlikums par Turcijas progresa ziņojumu 2009. gadā. Un šai saistībā uzreiz došu vārdu referentei Omens Roitenes kundzei. Viņi tad arī mums pastāstīs, kāda ir viņa ziņojuma galvenie punkti, izklāstīs šo jomu, un šis ziņojums, gan jāsaka, šobrīd pieejams tikai angļu valodā. Piemetināšu, ka šo pēcpusdienu tiksimies, pie, atgriezīsimies pie šī temata, jo tiksimies ar Turcijas Eiropas Savienības lietu ministru. Viņš ir galvenais sarunu vedējs. Omens Raidens kundze, jums tagad vārds. Prieksēdētājs, dārgie kolēģi. Šodien e, vēlos sacīt priekš, e, priekšsēdētāji, pat ja mēs kavējamies, es pateicos, ka jūs esat ieradies savlaicīgi. Priekšsēdētāji e, bija runa par pirmo ziņojumu Eh, par divām virzībām uz priekšu, ko ir iztenojusi Turcija, kuru mēs skatām šajā sasaukumā. Un es domāju, ka ir ļoti eh, svarīgi mūsu pašu ticamības labad, lai šīs virzības uz priekšu tiktu izvērtētas līdzsvarotā veidā un objektīvi. Priekšsēdētāji, es uzskatu, ka mums ir nepieciešams sniegt konstruktīvu devumu, un es ceru, ka e, mēs to varēsim darīt e, vārdiskā, bet nelabojuma veidā, jo mans iesniegtais ziņojums ir līdzsvarots. Es pateicos e, Eh, komisijai par tās sagatavoto ziņojumu, kas ir savu veidu iedvesmas avots, kā arī esmu pateicīgi par daudzamajām sarunām, kuras man ir bijušas notikušas gan Briselē, gan Turcijā. Mans ziņojums bija kritisks, bet es gribētu mudināt un veicināt pozitīvo attīstību, eh, kas visnotaļ atbilst parlamenta interesēm. Es, eh, vienmēr esmu bijusi ar savām prioritātēm, šoreiz man tādas ir trīs. Pirmā prioritāte ir Turcijā šobrīd plašas eh, sabiedrības debats par eh, kurdiem un levītiem. Es domāju, ka mums šīs debats ir jāveicina. Es aicinu visus dalībniekus šajās debatēs pēc pirmajiem pasākumiem sniegt savu konstruktīvo devumu eh, šai iniciatīvai stratēģiskai deklarācijai, un es arī aicinu ņemt vērā visus jūtīgos jautājumus, kur pastāv Turcijas sabiedrībā šajā sakarā. Es aicinu visas puses to ņemt vērā un nepalaist garām iespējas, kādas ir mūsu priekšā. Otrkārt, Eh, iestājas procesā pašā centrā ir politiskie kritēriji pagājušajā gadā. Mums uh, izskanēja kritika par pārāk lēnu procesu. Uh, Šajā sakarā ir jāpiemina likumdošana, bet ne, nepiemērot tās piem, īstenošana. Piemēram, sieviešu tiesību gadījumā ir saprātīgs un veselīgs juridiskais ietvars, taču tomēr uh, Eh, mēs redzam, ka pārkāpumi netiek pietiekami sankcionēts. Tāpat arī es domāju, ka ir jāmaina mentalitātes pirmkārt, un otrkārt ir labāk jāpiemēro pats, eh, jāīsteno pats process. Tas pats attiec arī uz antikorupcijas pasākumiem. Arī tas pats attiec uz pret spīdzināšanas pasākumiem. Es piemērošana ir saistīta ar absolūto nepieciešamību eh, pilnīgi pārkārtot eh, justīcijas sistēmu, un pilsoņiem ir jābūt ar uzticību šai sistēmai, un tāpat ir jāuzsver tieslietu sistēmas uh, Eh, objektīvais eh, un bezpartiju raksturs. Valdība ir nākus klajā ar savu stratēģiju, un šī stratēģija radās pēc koordinācijas darba ar ārzemju partneriem Eiropas parlamentā. Es ceru, ka opozīcijas valdība nonāk pie konkrētiem, konkrētām darbībām. Un es tagad gribētu uzskaitīt eh, negatīvos eh, pazīmes. Minoritāšu eh, reliģiskās tiesības. Mana grupa piešķirtam ļoti lielu nozīmi. Un tas ir punkts, kura sakarā Turcija var apliecināt E, savu, piemēram, tiek runāts daudz par patriārhu, bet nekas netiek darīts. Izteiksmes brīvība. Tas man rada tik, liel, e, tik tiešām lielas bažas, ne tikai tāpēc, ka šeit ir runa par um, e, mēdījiem uzliekamajiem nodokļiem, bet arī par praksi, kas attiec uz internetu vietnēm. Uh, Ir jāmaina mēdīju struktūra Turcijā, ir runa par konglomerātiem, kuri izveido mēdījus, lai aizstāvētu savus konglomerātu intereses. Ļoti ļoti bieži jāatzīmē, ka tā nav tikai detaļa reformās. Tad, kad mēs runājam, teiksim, par streiku tiesībām, tad ir kolektīvie nolīgumi, ir šajā ziņā jāiet līdz pašam galam, ir eh, jāpiešķir eh, streiku tiesības un. Eh, tas ir arī norādīts gan ILO konvencijās, gan uh, Turcijas likumdošanā. Ankāras protokolā mums ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka šis protokols ir jāizteno pilnībā, jo tas karājās pār sarunu procesu kā Damokla zobens. Runājot par Armēniju, šobrīd mums pavērs lieliska vēsturiski iespēja, ko nedrīkst palaist garām. Vienošanās eh, parakstīšana par Nabuko ir ārkārtīgi nozīmīga un atpakaļ uzņemšanas to līgums arī ir nozīmīgs signāls. Runājot par politiskiem jautājumiem un izmaiņām politikā, manuprāt, šeit mēs saskaramies ar zināmu reformas bremzēšanu. Ir nepieciešams modernizēt uh, visu procesu. Un reformu procesu modernizācija ir nepieciešama nevis Eiropas Savienības vai iestājas dēļ, bet nepieciešama pašiem Turcijas pilsoņiem, tāpēc, ka tikai tādā veidā Turcija varēs kļūt par, eh, par modernu un eh, labklājības valsti. Es pateicos jums par jūsu uzmanību un es ceru, ka mēs spēsim eh, paveikt maksimālo iespējamo mūsu spēkos. Es gaidīšu jūsu labojumus grozījums. Eh, paldies, eh, Roitenes kundze, jūsu izklāsts bija ļoti iz, eh, precīzs, visaptverošs. Un Kā jau es tikko sacīju, tik tiešām visaptveroši, paldies eh, jums par uzstāšanos, un tagad mēs varam pāriet pie debatēm. Es dodu vārdu Hovita kungam uz divām minūtēm. Uh, well, uh... Paldies! Es gribēju pateikties Rijai, jo domāju, tas viņa ziņojums tiešām ir lielisks atspērienu punkts kopā ar saviem kolēģiem no sociālas un demokrātas grupas mēs darīsim visu iespējamo, lai ar viņu sastrādāties. Pagājušajā nedēļā balsojumā mēs parādījām, ka var panākt vienošanos starp partijiem šeit Eiropas parlamentā, un arī šoreiz mums to vajadzētu darīt. Broka kungs un e, atsevišķi viņa, ieteik, atsevišķi viņa ieteikumi ir tādi, ko varam atbalstīt. Gribu tāpēc paust piekrišanu Rotens kundas teiktajiem par to, ka ir nepieciešama vienošanās, tā lai dotu spēcīgu signālu Turcijas sabiedrībai un politi politiskām partijām Viņa tāpat teica, ka nepieciešams e, tiesiskuma jautājums uzsver tātad kritizēt, bet vienlaicīgi uzsverot arī pozitīvos punktus. Īpaši plašsaziņas līdzekļu jautājumā viņa aicina arī atvērt enerģētikas sarunas, tas arī ir pareizi. Nu, vajag tomēr atcerēties, ka komisijas progresa ziņojumā viņi slavē to, kas ir noticis Turcijā pagājuši gadu, bet domā, ka, protams, ir arī jomas, kur mēs varētu detalizētāk skatīt situāciju par to, kāds tad būs šis ziņojums? Pirmām kārtām komisijas ziņojums vairāk skatās pagātnē, mēra progresu. Es ceru, ka mūsu rezolūcija vairāk lūkosies nākotnē, dodot izaicinājums mūsu Turcijas draugiem, informēt viņus par to, kā turpmāk jautājumi būtu jā, jārisina un kā izmantot šīs iespējas, kas pavēršos Turcijas iekšpolitikā, lai virzītu priekšreformu procesu. Otrām kārtām mums vajadzētu paskatīties sejā šiem reālajiem panākumiem, kas gūt Turcijā. Protams, ka problēmas joprojām pastāv. Bet šie vairāki jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, ko mēs pat nebūtu varējuši, uz ko nebūtu varējuši cerēt, ko nebūtu varējuši gaidīt, piemēram, šajā Armēnijas lietā. Un es domāju, ka šie panākumi ir attiecīgi arī jāatzīst. Paldies, paldies, saka priekšādātāja Hovita kungam, tālāk uz diviem, uz divām minūtēm kolēģim Lamsdorfam vārds. Paldies visiem, paldies arī kolēģiem, kas sagatavojas ziņojumu. Manuprāt, tiešām viņi ir izveidojuši ļoti labu pamatu darbam, līdzsvarotu pamatu. Atbilstošās vietās mēs noteikti vēl runāsim par akcentiem, nu, piemēram, par uh, brīvību pulcēties un izteikt savu viedokli. Manai politiskajai grupai tas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs izvērtēsim to. Padomes komisijas uh, ziņojumā ir, eh, manuprāt, diezgan pārsteidzoša, pat nediplomātiska valoda. Un tur arī jāpaskatās, manuprāt, tiešām ir paradoks. No vienas puses notiek atklātas debatas par daudziem svarīgiem jautājumiem. Un te pašā laikā nepastāv tiesiskais pamats, kur tas viss notiek. Tad ir runāts par reliģijas brīvību un tautas partijas grupai Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tad tiešām, manuprāt, šeit fundamentālos jautājumos tiesību un brīvību trūks. Viena lieta, par ko es gribēju runāt, ir diplomātija un demokrātija. Manuprāt, tiešām ir ļoti pozitīvi, ka Armēnija ir panākts progress, taču ir ārkārtīgi svarīgi, lai panāktu demokrātisko attīstību valsts iekšēnē, un mums tas ir svarīgi. Un par diplomātiju parunāšu par vēl dažām lietām. Jautājums par Armēniju. Jā, tur ir panākts progress. Un Ankaras protokola ziņā es ceru, ka būs tikpat veiksmīgs risinājums man zināmas bažas. Runājot par diplomātiskiem jautājumiem. Kad prezidents Ahmadinečāds teica, ka Turcijas premjerministrs ir viņa draugs un Sudānas Sudānas vadītājs arī, viņa prāt, ir ļoti jauks cilvēks, viņš to ir oficiāli pateicis, nu es nezinu, diplomātiski, manuprāt, tas nav veiksmīgi. Un tāpēc ir jāsaprot, ko vēl sasniegt Turcijas valdība. Bet jebkurā gadījumā tas ir līdzsvarots dokuments, un es ceru, ka mēs to varēsim izmantot kā pamatu turpmākajam darbam. Paldies jums, un tagad lūdzu Vaigal kungs, jums ir divas minūtes. No. Eh, odlično. Mūsu priekšā uz galda šeit ir ziņojums, kas sagatavots izcēli. Tas ir analītisks, un tas arī noformulēts diplomātiski. Mēs esam politiķi, un tāpēc mums jābūt diplomātiskiem. Domāju, ka šis rezolūcijas priekšlikums panācis labu līdzsvaru starp šiem pastāv, pas, esošiem fakti, faktiem to, ka Turcija ir daudz kulturāls sabiedrība, kur kultūra un sabiedrība ir eh, daudzslāņainas un kur nepieciešama harmonizācija ilgtermiņā. Uzskatu, ka Eiropas politiķu ziņā ir izteikti arī atsevišķus uh, kritikas punktus par Turciju. Turcija, jāsaka, šos kritiskos punktus ir novērtējusi, pamanījusi, bet domāju, ka mums nevajadzētu būt pārāk kritiskiem. Un labi, ka šai ziņojumā nav tādu pārāk kritisku vārdu. Gribēju pievienoties Lamsdarba kunga teiktajiem, sakot, ka šis ir ļoti delikāts jautājums, jautājums par brīvībām. Mēs Eiropas Savienībā brīvībā, brīvība, pamatbrīvības uzskatām par pašsaprotamām. Mēs uzskatām par pašaprotam gan plašsaziņas līdzekļu brīvību, gan izteiksmes brīvību, pulcēšanās brīvību, līdztiesības ar sievietēm un vīriešiem un tam līdzīgi. Vēl viena lieta, kas norādīta ziņojumā, ir šāda. Turcija ir mūsu partnere pasaulē miera operācijās un citās aktivitātēs. Tas notiek sadarbības ietvaros ar Eiropas Savienību un NATO, un, un Turcija, kā zināt, ir NATO dalībvalsts. Paldies! Vaigel kungu tālāk Mārā kungam divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Ņemot vērā, ka mums nav īpaši daudz laika, pievērsīšos tikai vienam aspektam. Tā ir izcilajā darbā, ko paveikusi Olmens Roitens kundze. Un es gribēju pievērties reģionālai politikai, ko īsteno Turcijas valdību, ko tā nu pat ir izveidojusi. Spreģķojot um, stabilitāte. Protams, iedzīvotāji Turcijā, jeb nu vismaz daļā Turcijas, kas klauvē pie Eiropas Savienības durvīm, ir guvuši panākums, bet ir arī vēl cita Turcijas daļa, un iedzīvotāji tajā, kur tiek īstenota politika, kas vērst uz turciski runājošo sabiedrības daļu. Un šī valsts, šī daļa savukārt cenšas panākt vadošo lomu Austrumāzijas pasaules reģionā attiecībās ar Irānu, Irāku un Sīriju. Un šajā gadījumā mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai šī stratēģija atbilst šai vispārīgākajai uz Eiropas Savienības politikām vērstajai stratēģijai, tāpēc mums jābūt uzmanīgiem. Un jāpārliecinās, ka mēs ziņojumā par Turcijas progresu ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā ietveram arī Turcijas kopējo ārpolitiku un nostāju, jo gal galā mēs nevaram skatīties tikai uz attiecībām ar eh, prezidentu Ahmadineģadu. Nē, mums jāskatās plašāk uz visām sekām, ko šāda politika varētu radīt. Un zināmā mērā es to saucu par tādu neotomanisku politiku. Paldies, Mārs kungs, un uh, Atkins kungs divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Gribēju arī pievērties vienam aspektam šai lieliskajā ziņojumā. Vakar tikos ar Grieķijas Kipru, Kipras pārstāvjiem un vairākiem. Un kaut arī vienmēr esmu bijis diezgan iecietīgs pret šo Turcijas uh, iebrukumu. Es, neesmu, es esmu centies nepieslieties nevienai pusē, bet jāsaka, šobrīd Turcijas nevēlēšanās risināt Kīpras jautājumu ir ļoti sāpīga. Tas attiecas ne tikai uz šo salu, bet tas svarīgi arī Grieķijas kolēģiem un Kipras kolēģiem. Un jāsaka, mums vajadzētu skaidri un gaiši pateikt, ka mēs neesam apmierināti ar to, ka šis jautājums šķiet ir iesprūdis, tas nevirzās uz priekšu. Mēs esam redzējuši tādas nelielas kustībiņas šur un tur, bet kopumā tomēr situācija nav virzīsies uz priekšu. No personiskās pieredzes zinu eh, gan Turcijas, gan Grieķu pilsoņus Kiprā Un viņi Turcijā šo Kipras daļu vienmēr uzskata par otršķirīgu. Un uh, uzskata, ka, un viņi, pie, viņi, piemēram, uzskata, ka attiecības ar Kipras turkiem ir ļoti labas, bet mums tomēr jāvirz uz priekšu šis jautājums. Nu, varbūt tas jādebat arī saistībā ar šo ziņojumu, varbūt varam iesniegt grozījumu, ar kur palīdzību pieprasītu, lai Turcija pārstātu šo strupceļu, stāv, izbeigt šo strupceļu stāvokli un virzīt uz priekšo jautājumu, jo gal galā Kipra taču ir uh, Eiropas Savienībā. Un šie jautājumi joprojām nav atrasināti, un tāpēc gribētu mudināt referents steidzam pievērst uzmanību šim jautājumam un izteikties pēc iespējas spēcīgāk par šo jautājumu. Un varbūt mēs tiešām varētu pieņemt grozījumu, kas arī šādās līnijās apmēram paustu mūsu attieksmi. Paldies Atkins kungam, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Flotras kundzei. Viņa ir Eiropas Savienības Turcijas attiecību delegācijas vadītāja. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti, ļoti patīkam, ka es varu izteikties eh, mazliet eh, ātrāk pašās debatēs. Raitērs kundziņojums, manuprāt, ir lielisks eh, sarunu bāze un darba bāze komisija, un es gribētu pateikties Eh, mūsu komitejai, un es gribētu pateikties viņas pūliņiem. Tajā eh, gribu norādīt, ka ziņojuma iesākumā un secinājumos ir skaidri norādīts eh, tas, kas ir sasniegts pozitīvi šajā ziņā, un arī parlamenta pamudinājumi kas ir paredzēti Turcijas varas iestādēm un Turcijas pilsoniskajai sabiedrībai. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi pozitīvs solis Par Kopenhāgenes kritērijiem es gribētu piedāvāt um, atsevišķus um, pārkārtošanas pasākumus, ņemot vērā to, ka mūsu attiecības tiek plaši, e, plaši komentētas Turcijas presē, mums vajadzētu aprakstīt tādas um, darbības, kas e, e, veicina politiskās un, un arotbiedrību darbības, kas atbalsta uh, Eh, reformas un brīvību Turcijā, un tāpēc es domāju, ka būtu ārkārtīgi nozīmīgi piešķirt eh, dažādām brīvības asīm eh, labāk piemērots un proporcionālākus pasākumus. Es, teiksim, nedomāju, ka būtu īpaši saprātīgi veltīt piecus atsevišķus punktus reliģiskajām minoritātēm, kamēr būtisks jautājums par arotbiedrību brīvību tiek skatīts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 pašās Kopenhāgenes kritērija beigās vienā pašā punktā, lai gan tas attiecas eh, tiešām uz kolektīvo darbību, uz sadarbību brīvību, uz streiku tiesībām, un tāpēc šeit vajadzētu eh, tam veltīt nozīmīgāku vietu. Tas pats attiec uz izteiksmes brīvību. Nevajadzētu eh, diferencēt to vietu, kas atvēlēta tik, tik fundamentālām brīvības izpausmēm, kā izteiksmes brīvību un arotbiedrību brīvību savienība. Es domāju, ka tāpēc vajadzētu diskusiju ietvaros. Eh, jā, man jūs ir jāpārtrauc, atvainojiet priekšsēdētāji, eh, šis ir pir, šīs ir pirmās debatas. Eh, es tomēr gribētu uh, sniegt savus pārdomu elementus šajās diskusijās. Es tomēr neesmu beigusi. Un, manuprāt, pietrūkst punkts pār imigrantu tiesībām un patvērumu meklētāju tiesībām es eh, vēlos norādīt, ka šajā sakarā bija būtiskas diskusijas eh, eh, gan Eiropas padomē, gan arī komisijā, gan, gan mūsu pašministru padomē. Un pēc tam es gribētu piedāvāt, priekšsēdētājs arī tūlīt beigšu savu stāšanos, es gribētu, lai būtu skaidra atsauce uz iestājas perspektīvu jo vakar mēs runājam par Marokas advancēto statusu. Un es domāju, ka pūliņi, kas tiek pielikt Turcijas ziņā un monitorings ir jābalsta uz uh, iestājas perspektīvu Turcijai, un ja tādas nav, tad mēs tīri leģitīmi varēsim uh, tikt, eh, tikt kritizēti par to, ka mēs organizējam dažādas eh, atšķirīgas partnerattiecības, jo eh, advancētais status ir daudz mazāk saistošs. Paldies par jūsu uzstāšanos, un eh, pēdējo reizi jums eh, bija iespējas teikties tik eh, gāri. Nākošais runātājs es gribētu pateikties Olmenis Rutens kundzei par viņas ļoti objektīvo ziņojumu. Šis ziņojums atspoguļo realitātes Turcijā un vērš uzmanību uz veselu rindu negatīvu pasākumu, kas būtu jāizceļ no parlamenta puses. Diemžēl Turcijas strādājošie nevar izmantot tādas tiesības, kā piemēram streika tiesības. Armiju nekontrolē politiskā vāra un attiecību sakārtošana ar Armēniju nevarētu tikt eh, izmantota kā alibi komunikācijas ziņa. Un nav tiesa, ka PKK. Ka Eh, ir eh, nodevusies asiņainām darbībām eh, pēdējo gadu laikā. Mums ir veltīts diezgan daudz šajā ziņojumā kurdiem. Ir jāiet vēl tālāk, ir jācauc visi antidemokrātiskie pasākumi, kas ir šobrīd spēkā. Kurdu valsts struktūrai jādod iespēja tik tiek iekļautai tiesiskā valstī. Ir tālāk par Kipru runājot. Turcijai ir jārespektē visi teksti, ko tā ir parakstījusi. Turcija ir apņēmusies apņēmusies atvērt savas ostas un lidostas Kiprā, ja Turcija nav to izdarījusi. E, Turcija ir apņēmusies sakārtot savas attiecības ar Kipru, arī tas nav izdarīts. Turcija ir apņēmusies uh, palīdzēt e, Kipras problēmas risinājumam. Un nevajadzētu palikt tikai vārdu līmenī, bet vajadzētu atrisināt šo visas Eiropas problēmas. Un visbeidzot, nedrīkstētu dot saprast to, ka e, Eiropas Savienība piešķir sava veida dāvanu ar šo te Turcijai. Kas tad ir ar e, tām valstīm, e, kur pamatiesības Turcija nerespektē? Un noslēgumā es gribētu sacīt, ka Turcija ir panākusi pozitīvu situācijas attīstību. Mēs to redzam Mēs, kiprieši, lūdzam jūs iedvesmoties no mūsu pieredzes, ka e, kaimiņu valstīs šai Eiropas Savienības kandidātu valstī, lai varētu e, atrisināt situāciju. Koračekungs. Gracias, senor prezidente. Много благодаря. Първо искам да благодаря Пал... Омен Ройтер за балансиране. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārtām gribēju pateikties Aumens Roitens kundzei par ļoti līdzsvaroto un labi sagatavoto ziņojumu. Mēs atzīstam, ka Turcija guvusi panākumu zināmās tautsēmniecības jomās, cilvēktiesību jomā tāpat. Ir gūti panākumi arī attiecībās ar kaimiņu valstīm, gribēju vērst jūsu uzmanību uz diviem aspektiem šī ziņojuma kontekstā. Jūs zināt, pastāv problēmas starp Turciju un Bulgāriju. Tas tās, ir pastāv vēsturiska vienošanās starp Tur Turciju un Bulgāriju, kas rada problēmas. Un problēma saistīta ar Bulgārijas bēgļiem. Es vēlētos, lai eh, Momens Roitens kundze šo punktu ietver savā ziņojumā. Mani satrauc tas, ka Turcijas ārlietu ministrs, apmeklējot Rietumu Balkānu valstis, piemēram, ierodoties Sarajevā, paziņo, ka Otomaņu klātbūtne Balkānos bija pozitīvs signāls. Un ja ārlietu ministrs nāk klajā ar paziņojumu, ka Turcija aizsargāja plašu iedzīvotāju daļu Balkānos šādā veidā, tad jāsaka, tā ir vēsturiska kļūda. Tā tas nebūtu nebija. Es nedomāju, ka Turcijas ministram vajadzētu nākt klajā ar šādiem faktiem brīdī, kad, Eiropa klauvē, eh, kad Turcija klauvē pie Eiropas durvīm. Paldies, saka priekšsādētājs. Lavro Nikolās sakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu no savas puses sacīt, ka ir ļoti e, svarīgi veidot labas kaimiņa attiecības e, e, ar Turciju un panākt labas kaimiņa attiecības ar tās kaimiņu valstī. Manuprāt, piedāvātais teksts ir apmierinošs un līdzsvarots, taču atsevišķas Turcijas darbības ietvara Eh, risku, ka beidzot tās varētu tikt eh, uzskatītas tikai kā labas gribas žesti, kā tas ir piemēram ar kurdu jautājumu, ar Armēniju, bet mēs eh, tik tiešām nevaram konstatēt, ka ir patiesas pārmaiņas attiecībās ar kaimiņu valstīm. Tālāk par Kipru runājot. Mums vajadzētu risināt jautājumu, ņemot vērā tās briesmas, kas pastāv Kiprai konkrēti e, risku tikt kolonizētāji no Turcijas puses. Es domāju, ka vajadzētu pievienot teikumu, kurā ir sacīts, ka ir jāatsakās no jebkura Kipras kolonizēšanas mēģinājuma. Ir jānorāda arī, ka Turcija Kipras sakarā neko nav izdarījusi un neviena no tās saistībām nav respektētas. Kolēģis runāja par diskusiju ar eh, Famagustas mēru. Eh, mums ir spoku pilsēta Kiprā, un šī spoku pilsēta saucās Famagosta un tā kļuva par spoku pilsētu 74. gadā. Tekstā vajadzētu iestrādāt arī to, ka, ka nekavējoties ir jāpiemēro Ankaras protokols un enerģijas sadaļas atvēršana. Šeit, esmu, šeit es esmu pilnīgi pret. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil ten eerste... Paldies priekšsēdētāji, nākošais runātais Emīna Bolskort. Vispirms es gribētu pateikties Emīnas Rotēnas kundzei. Manuprāt, viņa ir eh, mums piedāvājusi ļoti labu darba pamatu. Eh, viņa ziņojums, kā parasti, ir ļoti līdzsvarots. Es gribētu no savas puses izteikties par vienlīdzīgu iespēju jautājumu Manuprāt, šeit eh, viņa ziņojumā ir runa par homoseksuālu tiesībām, tas ir apsveicami. Vajadzētu runāt arī par, eh, par eh, pasākumiem, kas ir veikti attiecībā uz, uz Armēniju. Kurdu situācija savukārt ir uzlabojusies, tas arī ir atzīmēts Tāpat ir jānorāda, ka situācija tomēr paliek sarežģīta, taču Turcijas varas iestādes ir eh, strādājušas pie šiem jautājumiem, tomēr šis aspekts vairāk ir eh, jāskata Eiropas parlamentā. Runājot par eh, reliģisko grupu tiesībām, ir jānodrošina kristīgās minoritātes ehm, aizsardzība, taču mums ir jāparedz Eh, arī cita veida reliģiskā brīvība, ne tikai kristīgā minoritāte. Reliģiskā brīvība ir eh, brīvība Eiropā visām reliģiskajām minoritātēm. Ka, eh, tāpat ir jānorāda, ka attiecības starp Sloveniju un Horvātiju būtu jāuzlaboja, tam būtu jāuzlabojas. Uh, Es domāju, arī šeit eh, divpusējam jautājumam analoģiski ir jātiek iestrādātam arī šajā ziņojumā. Paldies, Bautskurts kundze. Kopā kundze uz divām minūtēm. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt eh, referentu, kurš vēlreiz ir sagatavojusi, eh, kur ir sagatavojusi līdzsvarotu e, tekstu. Es gribētu atgriezties pie šī teksta par Ankāras protokolu. Pagājušā gadā ziņojumā Omenas Reuters kundze e, lūdza nospraust termiņu šī protokola ratificēšanai. Šī gada tekstā ne tikai šis termiņš nav pieminēts, bet tiek piedāvāts atvērt enerģijas sadaļu. Uh, Un es eh, nesaprotu, kā tad valsts, kura ved sarunas ar 26 dalībvalstīm par 27, kas ietilpst Eiropas Savienībā, ka tiek pieprasīts uh, atvērt vēl vienu nodaļu. Tālāk uh, otrais jautājums par uh, Eh, mazajām salām runājot. Tomēr Reuters kundze vērs uzmanību uz to, ka, ka jāsaglabā šo salu daudz kulturālais, multikulturālais raksturs, un šīs gada ziņojumā tas nav iestrādāts. Nākošais runātājs Tānoks uz divām minūtēm. Uh, you, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti īsts komentārs. Man pat nebūs vajadzīgs divas minūtes. Vispirms tiešām mēlos no savas grupas pateikties Oman Reuters kundzei Paldies par ļoti labu ziņojumu. Ziņojums ir lakonisks un ļoti labi saprotams, iekļauj visus būtiskākos jautājumus, par kuriem ir jārunā. Vēlos komitejas uzmanību vērst uz trešo, 32. punktu. Manuprāt, šeit vienkārši būtu nepieciešams izteiktāk paut šo domu, jo mēs runājam par politisko kapitālu un enerģiju, kas tika ieguldīta, lai pabeigtu embargo ar Armēniju. Prezidents ir teicis, ka ir uh, armēņu diaspora un ir parakstīts saprašanās memorandus, un, kad tas notika, uzreiz nākamajā dienā Turcijas premjerministrs teica, ka neskatoties uz to, kas ir izdarīts, viņš vēl nav gatavs uh, šo lietu nodot Turcijas parlamentam, kur viņam ir vairākums, un viņš jau var tiešām varētu nodot parlamentam un pabeigt risinājumu, panākt risinājumu šajā jautājumā. Ja vien Kalnu Karabahu jautājums tiktu atrisināts, un šeit mēs saskatām ļoti nacionalistiskus spēkus gan Azerbaidžānā, gan citur, un varam izdarīt nelielu spiedumu, spiedienu, un Tagad Sīrijas valdība saņem diezgan lielas naudas summas šo konfliktu rezultātā, un atkal tiek runāts par to, ka Kalnu Karabaks tiks pārņemts ar varu. Manuprāt, ir jāpasaka, nu, mums ir žēl, ka Turcijas valdība ir atteikusies no saviem ambicioziem mērķiem attiecībā uz noliegumiem. Tas bija negatīvs komentārs, bet visi pārējie jautājumi, manuprāt, ļoti labi šeit iekļauti, gan par reliģiskām minoritātēm. Šeit ir runāts par kristiešiem, par pareisticīgiem un citām reliģiskām minoritātēm. Tiešām es varu teikt, ka ziņojums ir ļoti veiksmīgs. Paldies! Tagad ir pēdējais runātais, divas minūtes, Apatopolos kungs. Kirjā Brainrē, Είναι διπλωματική όντως. Priekšsēdētāji, paldies. Almēns kundze ziņojums eh, ir ļoti diplomātisks, tiek eh, norādīts eh, vesela rinda ar jomām, kur progress ir panākts un pieminēts arī problēmas. Ir jāpātrina reformas, jāpiemēro likumdošana, jārespektē saistības Šeit ir problēma ar dzimumu līdztiesību, ar preses brīvību, ar armijas klātbūtni. Tāpat arī e, ir ir veikts darbs, e, lai risinātu kurdu jautājumu, ir uzlabosies situācija ar Armē, Armēniju, tāpat arī ir jārespektē Ankaras protokols. Un karaspēks vēl aizvien ir klāt. Un, lai gan uh, Kipra ir Eiropas teritorija, tomēr situācija nav uzlabojusies. Uh, Grieķijas, Grieķu, Kipriešu īpašumi. Uh, viņiem nav pieejas saviem īpašumiem, kas atrodas uh, okupētajā pusē, un tāpat arī Turcijas ostas nav un lidostas nav atvērtas Kipras kuģiem un lidmašīnām. E, Tā, es gribētu arī e, norādīt, ka nav e, pienācis īstais laiks atvērt enerģijas sadaļu. Es apsveicu Omeras Roitens kundzi par sagatavoto ziņojumu. Lielas paldies! jums, kundze. Filors kungs no komisijas nevairāk kā 5 minūtes gan man jūs jābrīdina. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, nedomāju, ka man būs vajadzīgs 5 eh, minūtes, lai uh, sniegtu komisijas vērtējumu šiem ziņojumam. Mēs uzskatām to kopumā par ļoti līdzsvarotu, un tas eh, precīzā veidā atspoguļo situāciju Turcijā. Tas arī ir sagatavojis mūsu prāta pareizu bilanci un precīzu bilanci tam, kas ir noticis pagājušā gada laikā, un arī e, norāda perspektīvas tam, kas vēl ir izdarāms Turcijā, lai virzītos uz priekšu. E, dažādajās domās, jomās, uz kurām attiecās šis ziņojums. Iespējams, ka šeit varētu būt arī kādas papildus pārdomas par uh, proporcijām, kas būtu jāpiešķir atsevišķām pamatbrīvībām attiecībā pret citām, saskaņā ar to, ko norādīja Flotras kundze, e, tikko iespējams, ka šeit varētu būt iespēja uzskatīt E, ka ir nepieciešama maza līdzsvara pārskatīšana attiecībā uz pamatbrīvībām, un e, šīs pamatbrīvības ir peldījušas tieši tikpat lielā mērā, kā citas būtu iekļautām tekstā. E, Rījā es jums darīju zināmas mūsu pārdomas attiecībā uz apsvērumiem par komisijas ziņojumu un es lūdzu jūs to izskatīt. Ja jūs atsaucaties uz komisijas ziņojumu, tad jūs varētu norādīt, ka pagājušā gada laikā eh, komisijas secinājumi eh, jūsu atsauc uz komisā, komisijas secinājumiem tomēr pilnībā neatspoguļo mūsu eh, ziņojumu toņkārtu. Katrā ziņā mēs no savas puses gribētu uzteikt jūsu darba lielisko kvalitāti un pateikties jums par to. Paldies! Paldies, Filorī kungam! Un noslēgumā debatēs, kā vienmēr, došu vārdu vēl referentes kundzei, lūdzu, Omens Rotins kundze. Priekšādātāja kungs. Nu, ļaujiet man atgriezties pie pāris punktiem, kas tika pieminēti un izklāstīt galvenās līnijas. Vienā ziņojumā nav iespējams izteikt visu ziņojumu, ir zināms garuma ierobežojums, un visas tās detaļas, ko jūs pieminējāt, kolēģi, nevaram tajā iekļaut. Vienkārši nav vietas Kolēģis izteica virkni, piemēram, komentāru par Bulgāriju. Kad es dzirdu šos izteikumus, tad mums jāsaka, lūk, pagājušajā gadā ziņojumā visu iekļāvām. Un, bet šajā gadījumā mēs vienkārši cenšamies panākt līdzsvaru starp labo un negatīvu. Mums jābūt kritiskiem par tiem punktiem, kur tas ir nepieciešams, un tāpat laikā jābūt objektīvi pozitīviem attiecībā uz punktiem, kur Turcijas sabiedrība un Turcija ir guvusi zināmas panākums, ir gājusi uz priekšu. Un mums ir jāsaka viņiem, ka viņiem jāturpina šī iešana uz priekšu. Tāds ir mans, mana ziņojuma mērķis, un tāpēc gribēju mudināt kolēģis lūdzu atturēties no līdzsvaru izjaukšanas. Es ļoti cītīgi esmu pie tā strādājusi. Tālāk runājam par politiskajiem kritērijiem. Es vienmēr esmu teikusi, ka sadarbības princips Eiropas Savienības ietvaros pamatojas uz Kopenhāgenes kritērijiem. Un domāju, ka ļoti svarīgi civilizētās sabiedrībā atcerēties, ka indivīda tiesības un sabiedrības kopīgās tiesības ne, nav pretrunā ar tiesiskam, bet tas ir arī par, mēs runājam arī par sabiedrības mentalitāti. Un tiešām ļoti žēl, ka Flotras kundze, kas nebija klāt tad, kad es nācu klajā ar saviem ievadvārdiem, turpināja šeit izteikties par visiem šiem jautājumiem un teicu, ka es neesmu pievērsos uzmanību, piemēram, arotbiedrību tiesībām. Pagājušā nedēļa bija streiks, un es skaidru un gaišu groz, iekļaušu grozījumā tekstu par to, bet Flotras kundze ļaut man jums skaidru un gaišu pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai reliģiskās tiesības, tiesības uz reliģiju tiek pamatīgi nu, izveidotas, nostiprinātas. Un tieši tāpēc esmu pievērsusies tām eh, tik ļoti savā ziņojumā. Es nerunāju šeit par kodām nelielām mazākumu grupām, minoritārām grupām. Ja mēs redzam, kādas diskusijas virzies priekš, kādas diskusijas notiek valstī, tad jāsaka, progress šeit ir gūts ievērojams, bet vēl iespējams gūt panākums arī tālāk. Tālāk gribēju teikt, ka tie, kas vēlas iesniegt grozījumus, lūdzu uz priekšu, bet lūdzu saprotiet, ka reliģisko brīvību ievērošana, manuprāt, bija te, šeit tāda nozīmīgāka. Tālāk par plašaziņas līdzekļiem. Es centos gūt līdzsvarot priekšstatu par to, kas notiek, bet nevajag šeit ieņemt neskādus puses, stāties vienā vai otrā pusē šajās debatēs par plašaņas līdzekļiem. Jā, summa, kas noteikti kasots vienai no, mē, no plašiņas līdzekļu grupām ir milzīga, bet mēs vēl neesam varējuši izpētīt, ar ko šīs sots noteikts un tam līdzīgi. Mums, jā, protams, jāsaka Turcijai, ka jāveido objektīvs plašiņas līdzekļu konteksts un klimats, bet jāsaka arī Eiropas Savienībā šī situācija maz nav tik pamatīva un tātad tālāk par sieviešu tiesībām runājam. Viss, ko es teicu par sieviešu tiesībām, ir iekļauts tajos punktos, ko es iekļauju ziņojumā. Es domāju, tas gan ir lakoniski. Es, protams, varētu izvērsties un rakstīt desmitiem punktu par sieviešu tiesībām, bet, kā jau teicu, apmērs ir ierobežots un gal galā es esmu jau šīs tiesības pieminējis un darījis to tādā ļoti koncentrētā veidā. Tālāk kaimiņa attiecības. Kipra un Grieķija. Ziņojumā, ko iesniedz pagājuši gadu, un tagad gribu atgādināt kolēģiem par to, ka iekļauj virkni punktu arī no pagājušā ziņojuma šajā. Bet domāju, ka nebūtu īpaši loģiski atkārtoties pārliecīgi. Un tāpēc 28. Mm, punktā teicu, ka mums vajadzētu īstenot iespēju eh, Ankaras protokolu pēc iespējas ātrāk. Tas ir pateikts ziņojumā priekšādātāji. Virkne punktu šeit piemin NATO, piemin Kipru. Un ja Turcija atzīs Kipru, tad visas šīs problēmas, protams, atrisināsies. tad tādā gadījumā arī enerģijas politika varētu sākt risināt, enerģijas nodaļu varētu atvērt. Ir īstenot pasākumu arī Turci, no Turcijas valdības puses, un to turpin pieminēt savā ziņojumā. Es tiešām ceru, ka Grieķijas Kīpra puses, Grieķu, Kīpras Grieķu puses arī īstenos pasākumus uz ceļā uz samierināšanos. Gribu teikt saviem Grieķu draugiem šādi Ja jūs parādīsiet savu labo gribu, tad situāciju padarīsiet daudz vienkāršāku. Jo tādā gadījumā mēs sarunas varēsim beigt par Kipru ar panākumiem, jo tas ir tas, ko mēs visi vēlamies, vai tad ne tā? Un tāpēc priekšādātāja kungs šķiet esmu nonākusi līdz savas uzstāšanās beigām. Visus punktus pieminēju, gribu pateikties visiem par eh, ļoti jaukajiem vārdiem, ko jūs teicāt par manis paveikto darbu. Un ceru, ka tajā brīdī, kad februārī balsosim par rezolūciju, varēsim to pieņemt un mums atkal būs vairāk kā 90% vairākums šai parlamentā, jo tieši tādā veidā mēs varēsim dot skaidru signālu Turcijai. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Liels paldies referents kundzei! Tas bija tiešām ļoti labs noslēgums šīm debatēm. Drīzumā pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar baronesi Aštoni. Jauniecelt, jauniecelto Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārpolitikā un drošības politikā. Izmanto šīs pāris minūtes, kas palikuši līdz desmitiem lai informētu jūs par to, kā tiks organizēts darbs. Atkins kungs, jūs vēlaties atkoties uz reglamentu punktu? Priekšādātāji, ļoti īsi par pēdējo punktu, ko apspriedām. Vai mums ir laika grafiks grozījuma iesniegšanai un tam līdzīgi, kas gribēja to pavaicāt? Jā, saka priekšādātājs, taisnība, taisnība, jums taisnība. Grozījuma iesniegšanas termins ir termiņš ir 15. decembris 2012. Jā, tā bija tāda būtiska detaļa, nenoliedzama. Tātad ļaut man atgriezties tagad pie šī ievadvārdiem par nākamo otro darba kārtības punktu šodien, ņemot vērā, ka ir ļoti daudz deputātu izteikuši vēlmu uzdot jautājumus, un tā, lai mēs varētu ievērot noteikto laiku, ko piešķīras priekšēdātāja konference, ka arī ņemot vērā to, ka Barnesē Aštonē ir tikai divas stundas, ko viņi var pavadīt šeit. Uzstāšanās laiks tiks sadalīts pa grupām saskaļā ar jau ļoti zināmo dehonta de sistēmu. Un man ļoti jāatvainojas jau iepriekš visiem par to, ka man būs ļoti strikti jāpieturs pie šī uzstāšanās laika, tātad es ņemšu jums nost mikrofonu. Darīšu to ļoti strikti, tātad, ja jūs izteiksieties vairāk par jums piešķirto laiku, tad man nebūs nekādas citas alternatīvas, kā atslēgt jums mikrofonu. Un tātad šos komentārus esmu pastāstījis, nāšu baronesa Aštoni ieņemt savu vietu zālē, lai varam sākt viedokļu, viedokļu apmaiņu. please. Lei ha 5 minuti, eh? la sto sentendo. Sì, sì, benissimo, ve lo dico prima. Bene, se volete prendere posto possiamo dare in... Ļoti labi. Tagad varam ieņemt savas vietas un sākt darbu. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar baronesi Aštonu. Mums tiešām ir ļoti patīkami un tas ir arī liels gods ka viņa ir atnākusi pie mums šodien, un viņa ir kļuvusi par kandidāti tikai, var teikt, pirms dažām stundām. Viņas kandidēšanā ir nākamais solis ārējā politikā, jo tagad komisija ir jauni resursi pieejami, lai izstrādātu kopīgu diplomātisku politiku 27 dalību valstīm. Tas saistās gan ar kaimiņu attiecību politiku, gan ar miera uzturēšanās misijām. Un šodien, kad Lisabonas liegums jau ir spēkā, un Lisabonas līgums ir apstiprināts un vēlos pieminēt arī Javieru Salānu un Benitu Ferrero Valdneru, kas arī ir strādājuši šajā jomā, un vēlamies arī, protams, pieminēt viņu paveikto. Un tad Barones Eštona, jūs tagad esat kļūsti par kandidāti. Un mēs, protams, vēlamies, lai jūsu kandidēšana būtu saistīta arī ar pilnībā ar visas komisijas izvirzīšanu. Un tad parlamentā, kas ir ievēlēts demokrātiski, būs brīvs balsojums un redzēsim, vai jūs varēsiet šo, šo amatu arī ieņemt. Bet mēs atceramies visu, ka Lisabonas līguma ratifikācija ilga. Un tas, protams, nozīmēja arī to, ka jūsu amats netika izveidots laicīgi Un sanāk tā, ka starp institucionāls līdzsvars, kas parādās pamatlīgumā, šobrīd drīzāk ir praktisks nekā teorētisks. Bet tagad mums ir izdevība tikties ar jums šajā komitejā. Mēs debatēsim par svarīgiem jautājumiem. Mūsu rīcībā ir divas stundas. Jūs atvēlējat mums divas stundas, un tad runāsim atbilstoši par izaicinājumiem, kas mums visiem ir priekšā. valstu un valdību galvas nolēma, ka ir nepieciešams, lai jūsu postenī strādātu komisijas loceklis. Un es teiktu, ka tas ir labs veids, lai panāktu patiesu kopienas ārēju politiku. Jo jūsu izvēli komisāras amatam apstiprināja arī iepriekšējais parlaments sasaukums. Un iepriekšējais sasaukums teica, ka jūs kā komisāri esat pelnījusi pietiekam cieņu un uzticību. Un es ļoti ceru, ka arī šajā jaunajā amatā jūs strādāsiet tikpat uzmanīgi un tikpat ījūtīgi. Un redzēsim, vai mēs visi kopā varēsim paveikt darbus tu, turpmākajās nedēļās tiks veidots Eiropas Savienības diplomātiskais dienests, un, protams, parlamentam ir nepieciešams arī sniegt, spēlēt savu konsultatīvo lomu šajā darbā. Vienmēr tika runāts par diplomātiskā dienesta izveidi, un es labprāt dzirdētu no jums, kā arī mūsu komiteja, ārlietu komiteja, būs pilnībā iesaistīta attiecībā uz normatīvo aktu izstrādi. Un tagad lūdzu došu jums iespēju izteikties un teikšu to pašu jums, ko es teicu deputātiem, kas darbojas šajā komitejā. Lūdzu, nerunājiet pārāk plaši un gāri. Jums mēs piešķirsim kādas 5 minūtes. Lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vispirms paldies par to, ka man ir šī fantastiskā privilēģija, ka es varēju būt klāt, atnākt pie jums un runāt ar jums. Bija ļoti gandarīti, ka jūs pieminējat, ka esmu izrādījis tiešām cieņu šim parlamentam, un jūs priekšsēdētāji ļoti pareizi arī teicāt, ka es noteikti gribēšu iesaistīt parlamentu savā darbā un nākt pie jums pēc iespējas biežāk. Teikšu arī, tieši tāpat kā es teicu, tai komiteja, ar kuru es sadarbojos pirms tam, itra komiteja, es ceru, ka nevis tikai šodien mēs diskutēsim, uh, bet arī tādos gadījumos, kad jums ir kādas bažas un priekšlikumi, ka tad jūs varētu nākt pie manis un mēs diskutēsim par visiem šiem jautājumiem. Man tik tiešām ir milzīga privilēģija. Vakar Lisabonas līgums stājās spēkā. Un man ir ļoti patīkami bija, ka ir arī iespēja kopā ar parlamenta deputātiem atzīmēt šo svarīgu datumu. Es darīšu visu, lai ievērot man, man uzticēto pienākumu. Es cienīšu Eiropas Savienības iedzīvotājus, sadarbošos ar padomes vadītāju, ar ārlietu ministriem no 27 valstīm, ar komisijas prezidentu un, protams, ar visiem komisāriem tad, kad komisijas sastāvs tiks apstiprināts. Un tieši šajā garā es atnācu pie jums, jo es vēlos ar jums kopā runāt par to, kā mēs varam izveidot un attīstīt mūsu attiecības. Un es, protams, vēlos turpināt sarunas un diskusijas ar parlamentu pragmatiski un ļoti atklātā veidā. Es zinu, ka diezgan daudz ir runāts par mani, par manu pieredzi, bet es nekad neesmu strādājis no šauras perspektīvas. Man ir 20 gadu pieredze sarunu risināšanā. Esmu strādājis arī un dažādos diplomātiskajos amatos, un es ļoti ceru, ka arī parlaments uzskatīs, ka mana pieredze ir pietiekama un atbilstoša. Esmu teikusi, ka man piemīt klusā diplomātija, un es ticu, ka klusā diplomātija var ļoti daudz ko panākt. Pagājušo gadu, piemēram, mēs visi varējām konstatēt, ka ir ļoti grūti veidot uzticības starp tautām, starp cilvēkiem, un mūsu mērķis, protams, ir lai mūsu liktenis būtu mūsu pašu rokās. Mums ir jārunā ar cilvēkiem un jāklausās. Mēs varam viņiem kaut ko mācīt, bet arī mācīties. Mums ir jārunā ar vienkāršiem cilvēkiem. Esmu strādājis ties, kā tieslietu ministre apvienotajā karalistē un vadījusi Lordu palātu un kas ir ļoti būtiski no jūsu perspektīvas, un strādājis arī par tirzniecības komisāri. Es uzskatu, ka arī mana sadarbība ar Ķīnu, ASV un Krieviju būs ļoti pozitīvs atspēriens manam nākotnes darbam. Esmu dziļi pārliecināta, ka man atbalstīs visas 27 valstis, kas gal galā izvirzīja mani kā kandidāti. Mans pirmais uzdevums, manuprāt, ir panākt to, lai ārlietu politika būtu saistoša un vēlos arī pateikties Salāna kungam un Ferēra Valdneres kundzei. Manuprāt, viņi ir ļoti daudz ko ir izdarījuši lietas labā. Es zinu, ka jums ir daudz jautājumu, tāpēc arī ar ievadu vārdiem varbūt nerunāšu daudz, bet vēlos teikt, ka mēs visi strādāsim balstoties uz tām vērtībām, kas man ir tuvas, kas jums ir tuvas un visām 27 dalību valstīm. Mēs noteikti esam ārkārtīgi svarīgs spēlētājs, piemēram, humanitārās palīdzības jomā. Eiropas Savienība ir īpaša loma, mēs varam veicināt sadarbību, un mūsuprāt, mūsu rokās ir arī ļoti liels perspektīvas, lai arī politiski Eiropas Savienībai būtu tikpat svarīga loma. Es šeit saskatu iespējas koncentrēt to darbu, ko, kas šobrīd tiek paveikts visā pasaulē, un ir nepieciešams koordinēt to darbu, lai tā būtu nevis vienkārši mozaika ar atsevišķām daļiņām, bet gan kopējā bilde. Un nākotnē, pavisam tuvāja nākotnē, mēs izveidosim diplomātisko dienestu, ārlietu dienestu, un varam, protams, būvēt uz tā pamata, kas jau ir izveidots padomē un komisijā. Mēs tiešām būsim izveidojuši diplomātisko dienestu, ko varēs izmantot dalību valstis un ko, kas varēs aizstāvēt dalību valstu intereses. Paldies! Lielas paldies, Aštons kundzei, saka priekšsēdātājs. Lieliski! ka jūs izteicāties tik īsti. Tā ir tāda laba zīme attiecībā uz turpmākām debatēm. Tālāk divas, divas minūtes katram jautājumam, pēc tam došu jums vārdu. Pirmais runātājs Sala Frankas kungs. Tautas partijas koordinātors. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Aštons kundze, Tautas partijas grupas vārdā. Es gribētu apsveikt jūs sakarā ar iecelšanu amatā. Un es arī Eh, uzskatu, ka tā ir kā labā zīve sadarbība ar parlamentu. Mums eh, būs iespēja mm, izvērtēt eh, jautājumu sarakstu, kas tika, tika iesniegts un izvērtēt arī es darbību. Šobrīd man politiskā grupa ļoti interesējas par to, vai jūs esat gatavi pilnībā iesaistīties šajā pārējais periodā sadarbībā ar parlamentu iesaistīties tajās atbildībās, kuras mums uzliek līgums Mēs saprotam, ka dažādi e, ļoti daudz kas būs tīri geogrāfiski atkarīgs no jums un daudz kas no citiem komisāriem. Un e, mums ir e, jā, jānorāda, ka viens no jūsu, jūsu valsts pārstāvjiem norādīja, ka ne, netiks netiks eh, regulētas eh, satiksmes gaismas tikai Vašingtonā un Ņujorkā. Tāpat arī mēs gribētu noskaidrot, kur tad īsti jūs izvēlēsieties savu kabinetu atrašanās vietu. Un no jums mēs sagaidām, no jūsu priekšlikumiem, jūsu priekšlikumus, un eh, mēs gribētu, lai jūs būtu ar savu pārliecību, redzējumu, ar, lai mēs sagaidām no jūsu, no jums apņemšanos strādāt pie Eiropas jautājumiem. Un e, e, e, kā, kā jūs uzskatāt, kāpēc 27 dalībvalstis nevarēja vien, vienbalsīgi atbalstīt apvienoto nāciju ģenerālsekretāra kandidātu? Grazie onorevole Sanafranca, ha rispettato il tempo scrupolosamente. Paldies Salafrankas kungam, jūs tiešām pieturējāties pie uzstāšanās laika tālāk sociālas grupas koordinators Vigēņin kungs lūdzu. Priekšsēdētāji. Aštons kundze. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā sveici jau šeit, šai zālē, pirmo reizi kā augsto pārstāvi un kā komisijas priekšsēdētāja vietnieces samata kandidāti. Un tās ir divas viena darba puses, kas ir nedalāmas lai arī jūsu uzklausīšana notiks tikai janvārī, es domāju, ka mūsu šodienas diskusijas būs, ir ārkārtīgi svarīgas. Ņemot vērā, kā tiks veidot jauna Eiropas komisija. Šī ir jūsu otrā darba diena šeit Eiropas komisijā kā komisijas priekšsēdētāja vietniece, un jūs esat jau šeit. Tas nozīmē, ka esat gatavi cieši sadarboties ar mums, ar mums vienīgo tieši vēlēto struktūru Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi, jo Lisabons līgums, kas vakar stājās spēkā, ne tik vien izveidoja jūsu posteni, bet vienlaicīgi piešķīra arī mums jaunas atbildības un pilnvars. Jūs saņemsiet spiedienu no visām pusēm turpmāko nedēļu laikā un turpmāko mēnešu laikā, jo jūs strādāsiet jaunā sistēmā, kur vēl nav viss skaidrs, un jūs būsiet tā, kas varēs veidot šo koordinēto sistēmu. Jūs būsiet tā, kas veidos kopienas pieeju un starpvaldību pieeju. Nu, protams, jūs zinat, kur no šīm pieejām mēs, eh, kurai mēs dodam priekšrocību. Paldies! Tālāk pāriešu pie jautājumiem. Ir atsevišķi pozitīvas zīmes Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās. Krievija pievienojās kopējai nostāja par Irāns, Irānas kodolu programmu, priekšēs nāca, Medveģins nāca klajā ar saviem priekšlikumiem par arī citiem jautājumiem, un kas, jūsuprāt, Eiropas Savienībai būtu jādara, lai atrisinātu enerģētikas jautājumu un strīdu, kas pastāv starp Eiropas Savienību un Krieviju, kas lielākoties rada problēmas šajās attiecībās, un kā, lai Eiropas Savienība plāno stiprināt dialogu ar Krieviju par cilvēktiesībām un tiesiskumu īstenošanu šajā valstī. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Vigēņina kungam! Tālāk koordinators no Alde grupas Anamīne Eica lūdzu. Priekšsēdētāji. Aštons kundze, kolēģi, jūsu iecelšanas vakarā eh, tika izsūtīta virkne ziņu, un es saņēmu fotografiju, kas man šita ļoti interesanta elektroniskajā pastā. Mēs redzējām jūs attālā, kur jūs stāvat blakus Barozo kungam un Reinfeld kungam. Vienā pusē stāv Van Rompuy kungs, un no otrā pusē stāvat jūs. Un jāsaka, šis izkārtojums mūsuprāt eh, neatspoguļoja to, cik ļoti nozīmīgs ir jūsu funkcijas. Jūs stādījāt tā kā maliņā. Gal galā komisija un Eiropadoms priekšsādātāja amats vēlas pieturēties pie savām prerogatīvām. Un tāpēc, kā jūs plānojat strādāt šajos institucionālajos labirintos, kā atradīsiet savu vietu pārliec un kā pārliecināties par to, ka nenotiek kaut kāda cīniņa par savu vietu zem saules? Tālāk par ārējo rīcību runājot. Jūs jau pāris eh, lietu minējāt, jūs teicāt, ka līdz aprīlim vēlaties nākt klajā ar priekšlikumu, ko pieņemtu komisija pēc konsultācijām ar Eiropas parlamentu. Nu, jāsaka, tā tiešām ir tāda izcila, unikāla iespēja veidot jaunu Eiropas Savienības diplomātiju. Nu, un, protams, jums būs nepieciešams risināt arī tādus delikātus jautājumus, kas saistīti ar nacionālajām interesēm. Un man interesē, kāda ir jūsu plāna šai saistībā. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, paldies Neitas kundzei. Tālāk došu vārdu koordinātoram no zaļo grupas. Un tā ir Lunačekas kundze. Paldies, priekšādātāji. Barnes Aštona. Zaļo grupas vārdā vēlos jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā un pateikties jums par to, ka šīs divas stundas būsiet ar mums. Eiropai ir vajadzīga viena kopīga valsts, ir vajadzīga viena kopīga seja, un šī sejai ir jāparādās gan uz ārpusi, gan arī uz iekšpusi, un šādā veidā varēs galu galā sakoordinēt Eiropas drošības un ārēju politiku. Mēs varēsim izvairīties no konfliktiem, kā tas teikts arī Lisabonas līgumā, un šādā veidā iesim pa jaunu taku. Šeit, manuprāt, Eiropas Savienības interesēm ir jābūt pārākām nekā nacionālajiem uh, egoismam, kā mēs to varam novērot Irākas, krigā, Irākas karā. Es zinu, ka Aštons kundze savā valsti ir pazīstama kā Eiropas atbalstītāja, un viņa tieši tā arī darbosies. Kā jūs nodrošināsiet to, lai jūsu darbs netiks uzskatīts par uh, Lielbritānijas ārlietu ministrijas, teiksim tā, pagrināto roku? konsekvence gan uz iekšu, gan uz āru. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas drošības un ārlietu politika parasti tiek uh, attiecināt uz daudziem komisāriem, attīstības komisārs un tā tālāk. Visi komisāri, kā jūs visu šo koordinēsiet? Nu, piemēram, ANO reformā. Jūsuprāt, Eiropas Savienība varētu panākt, lai būtu viens vienots kandidāts un viena vieta par Balkāniem. Bosnijā šobrīd notiek konstitucionāls process, bet, diemžēl, šis process ir apstājies. Kā jūs plānojat risināt šo lietu, lai arī Bosnijā gal galā pastāvētu iespēja šo visu procesu integrēt par Kosovo? Manuprāt, ir nepieciešams uzreiz un tagad sākt dialogu par vīzu režīmu atvieglošanu ar Kosovas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Lunačekas kundzei. Tālāk došu vārdu Aštons kundzei un lūkšu viņu tomēr izteikties 5 minūšu laikā atbildot uz jau uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, piecās minūtēs eh, nebūs viegli, bet centīšos izteikties. Paldies, Sala Franks kungs, par jūsu laba vēlējumiem. Domāju, ka jūs ļoti pamatoti eh, skatāties uz to, uz šīm uh, plaukstošiem attiecībām ar parlamentu man, un es tiešām centīšos uh, vislielākajā mērā respektēt līgumu attiecībā uz šīm attiecībām. Kā tad, kā tad redzu šo kopdarbību? Nu, es domāju, ka man ir skaidrs, kur ir šī lēmuma pieņemšanas vieta. Esmu uzmanīgi izlasījis Lisabonas līgumu tā, lai ņemtu vērā visas parlamenta tiesības, bet nekad, nekad neesmu. Uh, centusies eh, kaut kādā veidā nobīdīt parlamentu malā, ne dialogā, ne diskusijās. Es domāju, ka tas būs mūsu ziņa apspriest, kā šo dialogu īstenot. Par to, vai vēlos kaut kādā veidā eh, apturēt kaut kur šo kustību. Nē, nevēlos apturēt kustību, gluži otrādi. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi uh, atcerēties, ka ir vajadzīga šī kopīgā vienotā balss, bet tāpat laikā ir vajadzīga arī šī klusā balss, kas skaidri un gaiši nos pasaka, kāda tad ir šī Eiropas kopvērtība, kāda ir pamati un kā panākt situācijas uzlabošanos kopumā. Jūs vaicājāt par vienotības trūkumu, par ģenerālsekretāra amatu izvirzīšanu ANO. Nu, man nav nekāds izbrīns par to, ka 27 valsts nespēja vieroties. Tas ir viens no manām izaicinājumiem darboties kopā ar 27 valstīm, rast šos kopējos izaicinājumus, problēmu jautājumus, un es, zin, un es meklēšu šo kopējo augstāko denominatoru. Paldies, Vigeņina kungs no sociālas grupas, jums arī paldies, piekrītu ka ir nepieciešams cieši, cieši sadarboties. Es biju Stokholmā samitā apmeklējis, esmu visus samitus pēdējā gada laikā, kas bijuši ar Krieviju, un domāju, tas, ko Medveģeva kungs saka, ir ārkārtīgi interesanti par to, kā viņš, kāds ir, kāda ir viņa vīzija par Krievijas nākotni. Nu, mums būs cieši ar viņu jāsadarbojas. Mēs runājām, protams, arī par enerģētikas jautājumiem. Šīs sarunas būs jāturpina Bet, manuprāt, par cilvēktiesību jautājumiem, par tiesiskumu, par visām šiem jautājumiem mums jāturpina izdarīt eh, spiediens, mums jāturpina dialogs. Kā jau teicu, man jau bija iespēja ieklausīties šajos dialogos un īstenot savu dialogu tirniecības komisāra samata kapacitātē, bet šie dialogi turpināsies gan ar Krievijas prezidentu, gan premjerministru. Paldies arī Alde grupas pārstāvēji par šo fotografiju runājot, tad tiešām es nemaz nezināju, kuras atrados te brīdi, kad šī fotografija tika uzņemta. Es eh, atkal tikšos ar viņiem šo pēcpusdienu, tikšos ar rotējušo prezidentūru, pusdienošu ar ārlietu ministriem, tikšos ar premjerministru no Spānijas un apspriedīšos jautājums ar viņu svarīgi, lai enerģētikas jautājums Izmantojam šo enerģētiku, ko rada rotējošā prezidentūra un dalību valstu eh, spēks. Tas jādara prātīgi. Ļoti labi zinu, ko tas nozīmē manai lomai, bet skaidrs arī tas, ka mēs varam eh, rast pareizo veidu, kā sabalansēt šo samatu, šīs pilnvars. Es domāju, ka varēšu nodrošināt ciešu sadarbību vienlaicīgi apzinoties, kāda ir tieši mana loma, kas, tie, kas attiec uz ārlietu Kas attiec uz ārējo dienestu, ir, protams, ļoti daudz vēl, kas darāms. Ir jāroda veidi, kā nodrošināt šo vadošo lomu mums visā pasaulē. Un e, šī tad unikāla pozīcija. Lunačakas kundze, jums arī paldies! Šī vienotā balss ir svarīga. Jūs vēlaties, lai runājam tajā, es domāju, tas ir svarīgi. Es nebūšu tāds papildinājums, pagarinājums tikai Britu valdībai. Nē, nē, es nebūšu ar 27 dalību valstu valdību pagarinājums. Es eh, centīšos būt neatkarīgi savā amatā. Es esmu pro-eiropieski. Jā, tā mani pazīst manā valstī un ļoti lepojos ar to. Jo svarīgi ievērot arī konsekvenci savā darbībā. Šobrīd augstā pārstāvi loma ir runāt 27 valstu vārdā. Tāda ir man nostāja un tāda ir šī kopēja nostāja attiecībā uz Bosniju. Ļoti daudz vēl, kas jādara, man ir jau bijušas diskusijas par šo jautājumu, Berlīna plus vienošanās. Un esmu domājis par to, kā to izmantot, bet jāsaka, darba vēl ir ļoti daudz, un man nav laika iedzināties detaļās. Uh, dialogs, jā, dialogs turpināsies. Paldies! Garā. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Aštons kundzei. Tālāk atgriežamies pie grupu pārstāvjiem. Varbūt pie atsevišķiem jautājumiem atgriezīsimies. Jūsu 5 minūtes eh, tiešām ir izcējuši, jūs to ievērojat. Un tagad uz divām minūtēm ECR grupas koordinators Tanuka kungs lūdzu. Priekšādātā kungs Aštons kundz pirmām kārtām man apsūdzēja jūs, me, jūs kolēģi Merī Hanibo šajā parlamentā, ka es esmu pret sievietes kā kandidatūra augstā amata pārstāvēm. Tās ir muļķības. Mārāk bija nobežies par jūsu pieredzi un kvalifikācijas atbilstību šim darbam. Es drīzāk vēlējos redzēt tur Ferrero Valdners kundze, kas ir bijusi gan Austrijas ārlietu ministra un bija ļoti labi kvalificēta, kā arī kā jūs priekšētāji. Jūs iepriekšējais priekšētājs Javier Solana bija Spānijas ārlietu ministrs un NATO ģenerālsekretārs pirms ieņēma šomet. Šajā komitejā ir vairāk ārlietu ministri, kas lieliski būtu varējuši īstenot jūsu darbu. Mana grupa, ECR grupa, vēl zināt, kāpēc jums šķiet, ka jums jāieņem šī būtiskā pozīcija un nevis citiem, kas mūsuprāt ir labāk kvalificēti. Tagad par jautājumu attiecībā uz politiku. Pirmkārtām uz kopīgo ārpolitiku. Kādas e, Eiropas Savienības un Ukrainas samitā centienus izdarīs Eiropas Savienība, lai informētu Krievijas valdību par to, lai tā neietekmētu Ukrainas gaidāmās prezidenta vēlēšanās? Un kā jums šķiet, cik nozīmīgi būs Krimas jautājums šajās vēlēšanās? Par Dienvidu Kaukāzu runājot attiecībā uz Kalnu Karabahu runājot. Ko jūs domājat par Azerbaidžānas pēdējo paziņojumu par spēku izmantošanu, lai atgūtu šo um, anklāvu? Un cik jūs prāt, Manuprāt, Turcija būs liederīga nonākot eh, pie rezolūcijas, runājot par šo strīdu, tā lai varētu normalizēt šīs attiecības ar Armēniju. Es vēlētos eh, eh, arī runāt par NATO un NATO politiku Āfrikas ragai, Somālijas pasaulē. Kādas papildus vērtību Eiropas Savienība var piedāvāt Atalantas operācijai? Vai jūs atbalstat pretrunīgo vienotā kādu militārās komandas centra izveidošanas Briselē divdomību. Un visbeidzot, kā leiboriste Eiropas eh, Lielbritānijas vēlēšanās, vai jūs spēsiet turēties pretim Britu arotbiedrībai, lai apturētu Kolumbijas brīvās irniecības nolīgumu, vai jūs par, esat paredzējis pretoties eh, Tamilu kopienas lūgumiem Eiropas Savienībai apturēt eh, preferenču līgumu piemērošanu Šrilankas republikai? Paldies, saka priekšsēdētājs Tanuka kungam, tālāk uz divām minūtēm došu došu vārdu goja grupas koordinatoram Loziņkungam. Jā, ich begrüße Sie im Namen. Es arī vēlos jūs sveikt šeit un uzreiz sākšu ar jautājumiem. Līdz 10. gada aprīlim ir nepieciešams izveidot ārē, ārlietu dienestu struktūru. Zviedrijas Prezidentūra savā ziņojumā ir teikusi, ka ir nepieciešams izveidot organizāciju, neatkarīgu organizāciju, kas būtu neatkarīga no komisijas un padomes. Taču, ja komisijā eksistētu šīs dienas nevis atsevišķi, tad parlamentam tas daudz labāk patiktu. Jo šeit mums ir nepieciešams panākt to, lai politika būtu demokrātiska. Bet es gribētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis, kuru variantu jūs izvēlētos. Es domāju, ka šādā gadījumā, ja būs atsevišķa struktūra, tad tās valstis ar lielāku bagātību un iedzīvotāju skaitu šīs valsts noteikti dominēs. Vai jūsuprāt, šeit, bū, šeit varētu rasties kādas demokrātijas līdzdalības problēmas? Viens konkrēts jautājums par Somāliju, par Atlantu jau ir runāts. Mūsu rīcībā ir informācija, ka Somālijā varēs izmantot arī līdzekļus no stabilitātes fonda Tas nozīmē, protams, ka joprojām tagad pārējošā valdība tiks atbalstīta. Bet, manuprāt, šī valdība nu jau kļūst tuvāk un tuvāk šariatu valdībai un sievietēm tiesību skaits un apjoms ar vienu samazinās. Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietni jautājums ir, vai tiešām Eiropas Savienība ar vārdu stabilizācija nozīmē un saprot tieši šādu variantu. Par budžeta par budžetu. Kādu, kāds budžets jūsuprāt jums būs, jums tiks piešķirts? Kādu budžetu jūs plānojat izmantot militārajiem mērķiem? Un Lisabona līgumā es lasu, ka tur ir rakstīts, ka jūs kā augstā pārstāvē piedāvāsiet budžetu projektu, un tad būs nepieciešams šo budžetu apstiprināt. Tad kā jūs plānojat to visu darīt? Paldies! Lūzingas kundzei! Un tagad EFD grupas vārdā Balamana kungs. Baronēs Aštone, es saprotu, ka jums ļoti patīk uh, tāda filma kā Doctor Who. Jūs atceraties, ka tur ir tāds ārsts, kas ceļo laikā, un sanāk tā, ka jūs esat, manuprāt, mazliet līdzīgā. Nu, tad izmantosim šo laika mašīnu, pajautāsim par pagātni un nākotni. Es zinu, ka jūs esat spējīga sievieti un ļoti, ļoti daudz ko varat panākt, bet lūdzu paskaidrot un precizējiet. Tad, kad jūs strādājāt apvienotajā karalisti līdz 90, no 90. līdz 92. gadam, vai no 80 līdz 88 gadiem, vai tolaik no padomjas Savienības jūs esat paņēmusi naudu tieši vai netieši? Uh, Tātad tieši vai netieši? Jūs teicāt, ka nē. Nu, labi, varbūt no kāda netiešā veidā, no kādas citas valsts, no padomju bloka valsts, vai arī varbūt no kādas atbalstošas organizācijas, vai arī no kādas privātpersonas. Tas, ka jūs tolaik uh, bijāt uh, kases pārvaldniece, uh, tad tolaik tiešām izskanēja informācija, kā komunistu partija ir novirzējusi līdzekļus, un 91. gadā tiešām tika apstiprināts skaidri to, ka viņi ir saņēmuši finansējumu no KGB. 93. Nu, gadā tika pateikts, ka aptuveni 40% naudas ši, šai summai nevarēja izsekot, kas īsti šo naudu ir piešķiris. Nu, diemžēl Mums visiem, mums daudziem bija, iz, bija šī nepatīkama izdevība padzīvot komunismā, un tiešām es gribu šajā gadījumā saņemt ļoti skaidru atbildi. Grazie, onorevole Bannerman. Paldies par šo jautājumu. Un tagad pie partijām nepiedarošie deputāti Meidenenkungs. Paldies, priekšstādātāji! Mēs dzirdējam daudzus jautājumus, ir tīpaši no Lielbritānijas pārstāvjiem. Un es labprāt pajautātu baronēsē Aštonai, lūdzu atbildiet ļoti precīzi uz šiem jautājumiem. No manas puses arī būs vēl viens jautājums. Jūs strādāsiet, sadarbosieties ar 27 valstīm. Katrai no šīm valstīm ir savs priekšstats par ārēju politiku. No Zviedrijas, piemēram, ir saņemts diezgan interesants priekšlikums attiecībā, piemēram, uz to, ka Palestīnas valstī Jeruzaleme varētu kļūt par galvaspilsētu, bet tiešām jautājums ir, kā jūs plānojat šīs 27 politikas apvienot? Jūs teicāt, ka jums patīk diplomātija, klusā diplomātija, bet vai šajā gadījumā jūs varēsiet pieņemt pareizos lēmumus? Un kā jūs varēsiet aizsargāt tādas nelielas valsts kā Nīderlande un šo valstu intereses? Paldies jums, Madlina kungam! Es skatos, Aštons kundzei, ka jums nebūs iespējams varbūt atbildēt piecās minūtēs, jo jautājumi ir tik daudz un tie tika uzdoti tik ātri, bet es domāju, ka jums kā diplomātei noteikti ir talants atbildēt arī piecās minūtēs. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji, tiešām centīšos tā arī darīt. Jautājums bija par to, kāpēc man ir jābūt šajā amatā. Eh, tāpēc, ka valdība man uzaicināja, varbūt tā nav jūsu izvēle, bet es šeit esmu un es centīšos savu darbu padarīt tik labi, cik es to varu. Runājot par pieredzi un kvalifikāciju eh, darbam parlamentā. Es ar ļoti lielu cieņu izturos pret, eh, pret šo nāmu un cieņu pret cilvēku pieredzi un es mēģināšu izmantot savus iegūto savā darbā, taču uh, Eh, manuprāt, manas iemaņas ir mm, piemērotas šim darbam. Runājot par Ukrainu, notiks sarunas starp eh, Ukrainas premjerministru un Krievijas prezidentu. Es nezinu, kāds ir rezultāts, bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs skatām, kas notiek vēlēšana procesā. Vēlēšanas ir. E, ir sarežģīts process, mēs redzam, ka tās noteikti ir laba zīme demokrātijai. Runājot par Atalanta un admirāļu Hudsonu darbu, manuprāt, kā viņš ir devis ļoti daudz. Šeit nav runa par to, ka tas eh, nav pietiekami. Mums ir vairāk jāstrādā par Afri ar Āfrikas Savienību, jādomā par samitu organizēšanu un jādomā par to, kā mēs varam atbilst, atbalstīt tā saucamās zēmes e, iniciatīvas. Un es ar ģenerāli Līku runāju par Somālijas jautājumu vakar. Kā es baidos <clears throat> tikt devēt par eh, leiboristu politiķi, bet tad, kad mēs runājam, teiksim, par, eh, par situācijām, kad mēs eh, par Kolumbiju runājot, kad mēs esam vislabākajā pozīcijā, lai iesaistītu vai lai, vai, lai atbrīvotu runājot par. Uh, ārējām darbībām būt neatkarīgai no komisijas, tomēr es gribētu būt labāk, taču mūs visus saista līguma nosacījumi, un mums ir ļoti rūpīgi jāseko tam, kas ir to teikts līgumos, jo prasīja šo līgumu, noslē, šī līguma noslēgšana prasīja ļoti daudz darba. Taču es gribētu, lai gan visas dalībvalstis, gan visi parlamentārieši lepojas ar šo līgumu. Mazās eh, dalībvalstis to šo jautājumu uzdev vairāk kolēģi. Es gribētu uzsvērt to, ka šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu darbās, un eh, es tik tiešām strādāšu pie tā, lai visas mūsu dalībvalstis, visas to intereses tiktu uzklausītas. Eh, E, figu, e, skaitļi pār e, budžetu. Šobrīd es nevaru pateikt. Kapelvāna kungs, jā, ļoti jauki, manuprāt, mēs ar jums Ženēvā saskandinājām šampanieši, šampanieši glāzi, un jūs sacījāt, ka tiks uzdot man šie jautājumi. Jā, tas ir pilnīgi saprātīgi, ka man šie, šādi jautājumi tiek uzdot, bet jūs saprotiet, ka 92. gads bija ļoti sen atpakaļ. Es nesaņēmu nekādu tiešu naudu no nevienas komunistu valsts. Es vienmēr esmu bijis Leiboristu partijas eh, locekle. Mēs strādājām un eh, demokrātijas atbalstām. Un visus interesējušos jautājumus varat man uzdot. Es eh, veicu eh, pārskatiem pirmo auditu. Eh, nauda tika savākta demonstrāciju laikā Eh, ziedojuma lā, eh, lādītēs, ziedojuma traukos. Un šis uzdevums mūs prāt bija ļoti svarīgs. Un, ja es nevaru pateikt, no kurienes nāca visa nauda, kas, eh, kas iekļuva ziedojumu lādītēs, tad es domāju, ka tas nebūtu nav, nav pārsteidzoši. Bedlīna kungs 27 atsevišķi redzējumi ārpolitikai ir labi pateikts, bet mums ir jāatrod veids, kā mēs varam nodrošināt mūsu sadarbību. Daudzos jautājumos, pat tad, kad mēs nevaram vienoties par politikas aspektiem, piemēram, Kosovas jautājums, tad visas dalībvalstis atbalsta to, ko mēs darām EDAP misijās. Un runājot un sadarbojoties ar dalībvalstīm šajos jautājumos, piemēram, tirzniecības jomā ļoti dažādās jomās, ir ļoti grūti atrast kopīgo saucēju, lai virzītos uz priekšu. Un mēs, e, mēs strādāsim pie tā, lai atrastu nevis zemāko e, kopsaucēju, bet augstāko kopīgo reizinātāju. Paldies, un tagad mēs pārējam pie trešā jautājumu bloka e, kur katram runātājam tiek atvēlēta viena minūte. Es E, gribētu aicināt jūs atteikties no ievadiem un uzreiz ķerties e, pie jautājumiem. E, Pretāra kungs tautas partija, paldies. Priekšsēdētāji, man ir divi jautājumi. Vispirms es gribētu uzzināt, kā jūs skatāt transatlantisko attiecību nākotni politiskā ziņā un aizsardzības ziņā. Un es arī gribētu zināt, vai jūs uzskatāt, ka drīzāk šeit ir grūtības politiskajā sadarbībā vai aizsardzības jautājumus. Mans jaut, otrais jautājums attiecas uz austrumu partnerību. Es jums aicinu iedomāties, kā jūs redzat šīs partneru attiecības nākamajā gadā, pēc viena gada, un kādus pasākumus jūs esat e, paredzējusi Moldovas republikai. Tā ir valsts, kur proeiropeiska valdība ir tikko stājusies amatā un tā ir valdība, kura grib īstenot partnerattiecību mērķus. Es domāju, ka Moldova varētu būt testa gadījums šīm austru partnerattiecībām. Ko jūs par to domājat? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Auvitkungs uz vienu. High Representative, congratulations on your nomination to Mr. Tanak. I would ask... Paldies, pa, jūs eh, pateicos par jūsu iecelšanu. Tāpat kā Tana kungs, eh, kā Tana kungs, es negribu eh, te kritizēt Un nav tagad vērts runāt par to, kas notika līdz 94. gadam, bet, eh, tas tomēr, bet atbild tomēr vēlos dzirdēt. Eh, jūs aprakstījāt sevi, pa, sevi kā Hilarijas Klintors Eiropas prototipu, nu, tas tā pazemīgi diezgan. Uh, Jūs runājat arī par to, ka vēlties sadarboties viņu. Kā jūs grasties pārliecināties par to, ka Amerika skatās arī pāri Atlantijas okeānam, ne tikai klusiem okeānam, un kā, ko, kā jūs domājat risināt šo lielobu gaisa jautājumu, pie kā tiek strādāts transatlantiskajā padomē, paplašinot dialogu ar ASV un visbeidzot? Gribu vaicāt, ņemot vērā, ka abi nākam no vienas valsts, nu tā vismaz daži uzskata, vai jūs vienmēr meklēsiet harmoniju ar ASV par jebkādu cenu. Paldies, Hovita kungam, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Sarjušam Voļskim. Aštons kundze pirmkārtām gribēja apsveikt jūs ar iecāšanu šajā matā. Mēs ar nepacietību gaidam sadarbību ar jums kāda pietvaros un ārējās politikas ietvaros jūs vadībā. Man ir četri jautājumi pirmām kārtām. Cik svarīgs jums, jums ir austrum partnerības projekts? Un kā jūs esat paredzējis to īstenot? Un kā jūs esat paredzējis pārliecināties? ka tas kalpo gan Eiropas Savienības, gan mūsu austrumu kaimiņu interesēm un nevienam citam. Otrs jautājums par energodrošības jautājumiem kā daļu no ārpolitikas. Šis parlaments prasīs, lai tiek izveidot enerģētas politika, kas ietver ārpolitikas aspektu un kas tiek īstenot saskaņā ar ārpolitikas portfeļa noteikumiem Lisabons līguma ietvaros. Kā jūs esat paredzējis pārliecināties, lai šī ārlietu politikas daļa tiek īstenot un kā jūs pārliecināsiet, ka enerģētikas hārtas principi tiek īstenot praksā? Trešais jautājums. Uh, Eiropas Savienība un Krievija. Kā jūs domājat apvienot eh, cilvēku tiesību jautājumus ar ārpolitikas tautsēmniecības un citiem jautājumiem? Un ceturtais un beidzamais jautājums priekšsēdētājs pārtrauc sarjošu vaiski, jo laiks ir pārsniegts. Tālāk priekšsēdētājs dot vārdu Galtjērī kungam. Vienu minūtu. Paldies, Saštons kundze pirmo desmit gadu vēsturi kādu pietvaros ir veiksmīga. 22 misijas. Šie pan, šos panākumus guvām no spējas apvienot civilās un e, militārās krīzes pārvaldības sistēmas, bet šie panākumi savukārt saistīti arī ar zināmām problēmām šobrīd jāatjaunina struktūras, jāpadara tās modernākas, tas ir viens, bet turklāt pasaulē ir dubult problēma, kas saistīta ar iekšējo leģitimitāti šādai politikai ārpolitikas ietvaros un saistīt, saistības ar ārpolitikas pārējiem spēlētājiem. Jūs vienmēr esat cienījis Eiropas parlamentu, kā jūs esat paredzējis veidot šīs attiecības tā, attiecībā uz kopējā ārlietu un drošības politiku un šo dienestu sadarbībā ar parlamentu. Un kā jūs eh, redzat attiecības starp kādu un NATO? Kāda veida savstarpējo papildināmību jūs redzat šajā kontekstā? Paldies, saka priekšsēdētājs Aštons kundze, šoreiz jums piešķiram tikai četras minūtes. Cerams, ka jūs tikpat lakoniski spēsiet izteikties. Darīšu visu, kas manos spēkos. Nu, kolēģi, bet jūs saprotiet, ka nevarēšu dot jums līdz ar to detalizēts atbildīs. Transatlantiskās attiecības, kā Havita kungs pieminēja, un vēl viens, ko es pieminēju, un transatlantiskais tautsēmniecības, eh, tautsēmniecības padomu, jā, tur esmu strādājusi. Tikšos ar Klintons kundzi piekdien, viņa būs Brisele, mēs jau esam runājuši pa telefonu ar viņu. Mums būs vispirmām kārtām sarunas par šo. Es uzskatu šīs attiecības par strateģiski svarīgām. Par daudziem jautājumiem strādāsim plecu pie pleca. Citos jautājumos varbūt eh, mums viedokļi būs atšķirīgi. Mēs šīs attiecības centīsimies izmantot eh, visā to iespējā. Es, protams, aizstāvēšu šeit Eiropas Savienības intereses un viņa ASV intereses nenoliedzam. Attiec uz Moldevu austrumu partnerības projekts ir ļoti būtisks tā darba ietvaros, ko mēs īstenojām. Un es jau esmu pieprasījis diskusijas par šo jautājumu ne tik vien ar savu kolēģi Benitu Valdneri, jo viņa pārņems tirniecības eh, komisāras portfeli un par to runāsim arī Švaitkungs. Austrum partneri, kā jau teicu, uzskata par svarīgu. Energodrošības jautājums daļa no dialoga, ko iztenojam, jau ir saistīta ar šo drošības politiku. Jums taisnība. Darbs ar komisiju uh, nozīmē, ka atbildība ietvers arī šī jautājuma skatīšanos, bet arī plašāks dialogs samitos un citās jomās būs viens no tādiem pamatjautājumiem, par to esmu pārliecināta, par Krieviju. Stokholmas samitā pirms pāris nedēļām visi jautājumi, ko jūs pieminējāt, tika pieminēti. Cilvēktiesības, dialogs, kas jāturpina, attiecības stiprināšana vīziju uz nākotni. Es domāju, ka varēsim darīt vēl vairāk, lai stiprinātu šo dialogu turpmāko mēnešu, nedēļu un gadu gaitā un domāju, ka tas ir svarīgi. Es, diemžēl, nedzirdēju jūs pirmo jautājumu, pēdējo jautājumu, jo priekšādātājs jums atņēma mikrofonu. Gvaldietēras kungs, es atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu veidojot attiecību, par attiecību veidošanu, jā, taisnība, es nevaru jums dot noteikts atbildes vēl pagaidām, bet jūs uzsverāt ļoti svarīgu aspektu tajā, ka mums jā, jāveido šī kopējā struktūra. Esmu jau eh, bijusi virknē sanāksmi, organizējusi tās, runājusi ar galvenajiem spēkiem, kas saistīti gan ar civiliem, gan militārajām operācijām, tā, lai veidot šo struktūru pēc iespējas modernāku un atbildī, atbildīgāku. Nu, piemēram, šo, vakar bija viena no šādām sanāksmēm par NATO runājot. Es apmeklēšu attiecīgās sanāksmu daļas, arī šonadēļ piekdien esmu aicināta tikties ar ģenerāla sekretāru, un mēs uzstāksim šo svarīgo dialogu par nākotni. Grācis, paldies, saka priekšādātājs. Paldies jums, Aštons kundze. Lielisks, eh, lieliski spēja ievērot laiku. Tālāk nākamais jautājuma ra rauns Vaidars kundze vienu minūtu. Uh, Godātā Aštons kundze, pēc tam, kad Krievija iebruka Gruzijā 2008. gada augustā, tūkstošiem Gruzijas iedzīvotāji dabūja bēgt no valsts 135 tūkstoši bēgļu, joprojām lielākā daļa atrodas ār, ārpus valsts, nevar atgriezties, jo nav drošas atgriešanās iespēju. Un tie gruzīņi, kas palikuši sav, okupētajās teritorijās, savukārt piedzīvo ļoti smagus apstākļus. Kā augstā pārstāv, kā jūs domājat risināt šo situāciju, kas saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem? Otrām kārtām, enerģijas politika tiek izmanto kā ārlietu politikas instruments. Ko jūs domājat darīt, lai pārliecinātos, ka šīs atšķirīgās Eiropas Savienība, inter, Savienības valstu intereses nav pretrunā ar mūsu kopējo nostāju ārpolitikas jomā un enerģētikas jautājumos? Un trešām kārtām ņemot vērā. Uh, ka var pārklāties pienākumi ar Eiropas Savienības prezidentu, jo arī viņš pārstāvēs Eiropas Savienības ārpolitiku. Kā jūs domājat risināt situācijas, kur jums būs atšķirīgi vai pat pretēji viedokļi atsevišķos jautājumos? Paldies! Tālāk došu vārdu Vatsona kungam uz vienu minūtu. Godātie kolēģi, lūdzu, lūdzu, iekļauties vienā minūtā. Uz, uzdodiet vienu jautājumu, ja jūs jūtat, ka jūs pārkāpsiet laiku, un Aštons kundzei nebūs laika atbildēt uz šiem jautājumiem, jūs uzdosiet vairāk jautājumus. Paldies, priekšādātāji, turpina Vatsona kungs. Aštons kungs, vai jūs varētu pastāstīt kaut ko par savām strateģiskajām prioritātēm attiecībā uz ārējo rīcības dienestu? Uh, Vai Eiropas Savienības vērtības būs daļa no šīm prioritēm, un ja tā, tad kā jūs veicināsiet demokrātiju un tiesiskumu cilvēktiesību ievērošanu ar, un arī nāves soda atcelšanas iespējas ar šī dienas palīdzību? Otram kārtam par Afganistānu, vai jūs piekrītat Obamas kungam, ka pasaules drošība tiek apdraudēta, un ja tā, tad kāda būs Eiropas Savienības loma šajā ziņā, un kāda būs tās dalību valstu loma? Grazie, Paldies Atsonkaugam! Un tagad vienami Janāko kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, sveicu Aštons kundzi parlamentā. Pieņemot Lisabonas līgumu, mēs vēlējāmies, lai mēs varētu vienā balsī runāt uz ārpusi un es gribētu uzdot jautājumu un e, saņemt atbildi jā vai nē. Cilvēktiesības. Vai jums tas ir e, priekšnosacījums labām attiecībām ar visām e, pasaules valstīm, it īpaši Āfrikas valstīm, ko finansē Eiropas Savienība? Paldies, Dženakū kundze. Uh, Raučeks kundzes vienu minūtu. Eh, Raučekungs, eh, paldies priekšsēdētāji. Mm, Aštons kundze, pirmais jautājums par Ķīnu. Kā jūs domājat, Eiropas Savienībā vajadzētu līdzsvarot savas nepieciešamības eh, konstruktīvām attiecībām ar Ķīnu, uz, balstoties uz globāliem jautājumiem tādas kā tirzniecība, cīņa pret nabadzību, ieroču neizplatīšana, apzinoties situāciju, kāda tā ir ar cilvēktiesībām un uh, Ķīnas eh, politiku attīstības valstīs, konkrēti Āfrikā. Tas bija mans pirmais jautājums, un otrais jautājums. Irānas eh, prezidents Ahmadinečāts pagājušajā svētdienā paziņoja lēmumu eh, būvēt vēl desmit urāna bagādināšanas vietas. Lēmums tiek pieņemts nekavējoties pēc starptautiskās atomenerģētikas aģentūras lēmumu, kas nosodīja Irānas republiku. Jūsuprāt, kādi nākošie soļi ir jāspēr, lai Irāna varētu, lai Irāna eh, īstenot savas apņemšanās? Un eh, treškārt, kas mums būtu jādara ar pilsonisko sabiedrību Irānā, studentiem, sievietēm, neatkarīgajiem? Paldies, Āštons eh, kundze. Uh, Jums ir četras minūtes, lai atbildētu. Paldies! Vedera kundze. Jautājums, Vaidras kundze, jautājums par Gruziju. Manuprāt, mēs pagājuši gadu ļoti labi atbildējām, un tad, kad jūs uzdevāt jautājumu, jūs runājat arī par cilvēktiesībām plašākā nozīmē, ka ir nepieciešams, lai mums lai mēs pieturētos pie tām vērtībām, kas mums ir tuvas, un tāpēc arī visā mūsu pieejā ir jābūt attiecībā, jāstrādā attiecībā ar šīm vērtībām. Jūs jautājat arī par ārlietām un par to, ko darīs prezidents. Es domāju, ka, nu, prezidents strādās savā jomā, un līdz ar to nav, nu, nekāda problēma, jo kaut vai tagad ir uh, padomas rotējušo prezidentūru, un mums tagad jau ir veiksmīga sadarbība, un es domāju, ka mēs varēsim sadarboties arī ar Eiropas Savienības prezidentu veiksmīgi par strateģisku pieeju. Tas, ko es centīšos darīt, ir, tā kā man ir iespēja doties uz komisijas delegācijām visā pasaulē, tad es varēšu redzēt, kur ir līderības kvalitāte, lai mēs redzētu, kas ir šis unikāls un ko dara Eiropas Savienības dalība valstis, lai mēs varētu veidot uz šī pamata, un tad Eiropas Savienība runās ar vienu valstu, ar vienu balsi ar visām šīm valstīm, un tīpaši par tiem jautājumiem, kas mums ir īpaši tuvu. Es nezinu, vai šis dialogs izskatīsies vienādi visās valstīs, visticamāk, ka nē, bet jebkurā gadījumā mums ir jāveido šis dienests, kas ir unikāls un īpašs. Par Afganistānu mums tiešām jāskatās, ko prezidents dara. Un mums ir jāskatās uz tām jomām, kur mēs varam panākt vienotību kur Eiropas Savienība var dot pievienoto vērtību attiecībā uz apmācību un atbalstu. Un to atzīs ne tikai Afganistānā, bet arī citur pasaulē. Bet noteikti tas, vien, tas būs viens no diskusijas elementiem, kad mēs runājam par transatlantijas attiecībām. Tad, kad jūs uzdevāt man jautājumu, uz kur jāatbild jā vai nē, tad, nu, es nevarēšu tik precīzi atbildēt. Tad, kad mēs runājam par cilvēktiesībām un cilvēktiesību aizstāvēšanu, mums ir skaidri jāpasaka valstīm, kurā jomā ir jāņem vērā cilvēktiesību principi. Mums ir dialogs un ir daudzos gadījumos Eiropas Savienībā var pateikt, ka mēs neturpinās ar jums dialogu, kamēr jūs nebūsiet mainījuši situāciju. Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta deputātu izaicinājums ir tas, ka Jūs varat uzdot jautājumus un saņemt atbildes un atbilstoši virzīt politiku. Tika runāts par to, kāpēc mums ir nepieciešams, nepieciešama skaidra nostāja un arī kā mēs virzīsim jautājumus par, par cilvēktiesību ievērošanu par Ķīnu. Es kā tirzniecības komisāre bija vadītāja augstā līmeņa dialogam ar Ķīnu, un arī Ženēvā man bija iespēja tikties ar Ķīnas pārstāvjiem, uh, Mums ir nepieciešams strateģisks attiecības ar Ķīnu, jo ir svarīgi, lai būtu tikpat labas attiecības Ķīnā ar mums kā ar ASV. Man bija iespēja tikties ar premjera uh, vicepriekšstādātāju, kā arī ar ārlietu ministru, un manuprāt ir nepieciešams pastīties uz attiecībām, kas ir Ķīnai ar Āfriku, bet arī mums ar Āfriku, un kā mēs varam attīstīt Āfriku visādā jomā. Par Irānu runājot, jā, nu ļoti žēl, ka Irāna ir pieņēmusi šādu lēmumu. Un mums ir jābūt vienotiem. Un starptautiskā kopiena jau ir parādījusi savu vienotību. Un ir jārēģē arī uz to, ko dara un saka Irāna. Es domāju, ka mēs varēsim panākt risinājumu, bet, protams, ir jāturpina arī jautājums, izskatīt jautājums par sankcijām. Paldies! Paldies, Aštons kundze! Un tagad ir piektais jautājuma rauns. Lohvilas kundze, jums ir viena cienījama baronese. Jūs tieši runājat par Irānu, par atomu ieročiem, cik labi, ka jūs par to runājat, bet vēlos arī teikt, lūdzu pastāstiet, kādi jūsu plāni attiecībā uz Eiropas Savienības un Irānas attiecībām, kas ir daudz plašāk, ne tikai par atomu enerģijas. Nu, piemēram, uh, Uh, mēs varam izmantot politisko potenciālu, kas ir civilai, uh, kas ir pilsoniskai sabiedrībai. Manuprāt, tiešām ir svarīgi panākt, lai Irāna nebūtu atomieroču programmas. Un jāturpina arī atomieroču samazināšanas darbs. Un tad jautājums ir, kāda ir jūsu plāna attiecībā no uz šo jautājumu no Eiropas Savienības puses un kā mēs varēsim to visu ieviest reāli. Paldies! Vana Ordena kungs, jums ir viena minūte. Paldies! Jūs arī redzējat, ka uh, jūs nominēja Lielbritānijas premjerministrs un Lielbritānija visticamāk mainīsies valdībā, un tad vai jūs plānojat atteikties no sava tagadējā amata un Um, meklēs atbūt jaunu mandātu. Par Afganistānu runājot, mums ir nepieciešams panākt to, lai tur būtu brīvība un drošība, bet te pašā laikā no Afganistānas, no Somālijas, Irākas pie mums brauc cilvēki un saka, ka viņu valstī ir terorists un, terorists, un tā tas arī ir. Kad jūs runājat par Šrilankas atbalstību, kuriem ir nepieciešama šī uh, īpašas, īpašais režīms, un viņiem ir nepieciešams atkopties pēc 30 smagajiem gadiem. Paldies, Van Ordenkungs! Kovačēka kungs, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, Aštons kundze, vēlos jūs apsveikt ar jūsu izvirzīšanu amatā. Man ir institucionāls jautājums. Kā jūs plānojat koordinēt jūsu darbu ar tiem komisāriem, kuriem arī ir portfelī eh, jautājumi par ārlietām, nu, piemēram, eh, kaimiņa attiecību politiku, humanitārā palīdzība, krīzes, eh, krīžu risināšana un līdzīgi jautājumi. Un arī, kā komisija sadarbosies ar nākotnes ārlietu dienestu, vai jūs plānojat izveidot ārlietu darba grupu, un kā jūs plānojat sadarboties ar tiem komisāriem, kuriem arī ir jārisina ārlietu jautājumi? vai jūs arī jau no pirmās dienas pateiksiet skaidri, ko darīs katrs no komisāriem, vai arī risināsiet šos jautājumus, kad tie ienāks un kad tie būs jārisina. Paldies, Kovačeka kungs. Un tagad Monijas kundze, vienu minūtu. Paldies! Es kā progresīva sieviete esmu ļoti pa apmierināta ar to, ka jūs saņemat šo amatu. Eh, prezidents eh, Obama prezentēja savu stratēģiju Afganistānai un eh, Briselē sanāca kopā aizsardzības ministrija. Jūs strādājat, kā, lai varētu sagatavot e, Eiropas kopīgo pozīciju, un 28. janvārī mēs varam nākt klajā ar kopīgu pozīciju un kopīgu redzējumu Afganistānas sakarā. Atalantas tēmā un droši, Indijas okeāna drošības jomā mēs esam gandarīti par Atalanta panākumiem, taču mēs gribētu ilglaicīgu risinājumu. Kā jūs domājat strādāt ilglaicīgam risinājumam, attīstot ar Somāliju drošības jautājumu jūrās un jūsu koordinācijā? Treškārt, Latīņa Amerika, manuprāt, ka eh, tiek atvirzīta no Eiropas Savienības ārējo interešu kartes. Vai ir kāds konkrēts eh, projekts Amerika, Latīņa Amerikas sakarā? Paldies! Paldies, Muņis skundze, un atkal uz četrām minūtēm Aštons skundze atbildēm. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Logbija kungs, jūs man Jūs man uzdevāt e, jautājums par Irānas pilsonisko sabiedrību. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs aspekts mūsu politikā. E, es to sauktu par e, puzlīja pasjānsu mūsu attiecībās. Tās ir balstīts uz dažādiem gan politiskiem, gan militāriem, gan ekonomiskiem aspektiem, saliekot tos visus kopā. Sadarbībā ar sadarbībā vienam un ar otru, ne tikai ar mani. Mēs stiprinām šo dialogu, un es domāju, ka tā varētu būt nozīmīga daļa mūsu darbā. Runājot par paplašināšanās līgumu, mums, eh, par ieviešanas līgumu, mums vēl eh, eh, nav par to pagaidām nekādas, nekas paveikts, lai gan iniciatīvas notiek van Ordenkungs. Es, Eh, es gribētu sacīt, ka jūsu līderis bija viens no pirmajiem, kurš mani apsveica. Es nedomāju, ka viņš gribētu panākt manu atkāpšanos. Eh, man ir viņa eh, teksts automātiski atbildētajā palicis. Ja vēlaties, varam, varu to jums atskaņot. Un kā viņš pats to sacīja, jums Jum, es gribētu sacīt, ka es eh, inf biju inform informēju vispolitiskās eh, partijas, un manas durvis vienmēr ir atvērtas jums tieši tāpat kā pāriem šajā parlamentā. Par imigrācijas politiku. Eh, Šrilankas un GSP, GSP plus jautājumos. Šie, šīs jomas ir ļoti svarīgas un mums ir skaidri jānosaka vērtības un kritēriji. Un savā iepriekšējā kapacitātē es strādāju pie tā, lai mēs šos kritērijus varētu izmantot pienācīgi. Dialogs turpinās un redzēsim, e, ko mēs varam ar to panākt. Kovačēka kungs. Es eh, strādāšu kopā ar komisāriem, es, protams, nevadīšu viņu darbu, bet mums, es domāju, būs eh, cieša sadarbība, kā tirsniecības komisāris strādā ciešā sadarbībā ar, ar eh, citiem kolēģiem par daudziem jautājumiem. Labās ziņas ir tās, ka sadarbojoties kopā, es domāju, mēs varēsim panākt vairāk, un es tiešām ļoti lielā, lielas cerības lieku uz šo sadarbību. Mans darbs ir saistāms ar visām institūcijām, bet katrā ziņā mani kolēģi piešķirs pietiekamu nozīmi šim darbam. E, Muņits kundze, pateicos par jūsu siltajiem e, vārdiem. E, NATO tikšanās padomes, tikšanās 28. janvāra konferences ir iespēja, kurās ar kolēģiem mēs varēsim Eiropas Savienībā un ārpusē apspriest mūsu darbu par ļoti sarežģītiem jautājumiem attiecībā uz Afganistānu. Un jūsu sacītais par Atalantā ir ļoti svarīgi, lai mums būtu uz sauszemes balstīta iniciatīva, lai mēs varētu panākt mieru un drošību Somālijā. Tāpat mums ir jāstrādā ar Āfrikas eh, Savienību. Un par jūsu pēdējo eh, jautājumu tā tas nav, bet par to es pastāstīšu sīkāk. Paldies, Aštuns kundze. Nākamā jautājumu grupa, eh, kur uh, Eh, ir apakškomiteju eh, priekšsēdētājiem eh, priekšsēdētāji Otalā kundze no cilvēka tiesību apakškomitejas. Man šķiet, ka jūsu <clears throat> jūsu uh, fauna situācija jūs piešķir ļoti spēcīgu uh, pozīciju cilvēktiesību ziņā. Uh, E, ko jūs domājāt ar kluso diplomātiju, ka tā varētu būt labvēlīga cilvēktiesībām? E, tad, kad mēs runājam par cilvēktiesību aizstāvjiem, e, reizēm spēles ir cilvēku dzīves, un tādās valstīs kā Ķīna un Krievija dažkārt ir nepieciešama samērā spēcīga balss. Paldies! Nākamais eh, runātājs eh, Eh, aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājiem Danžānam. Paldies, eh, priekšsēdētāji Aštors kundze, apsveicu sakarā ar jūsu iecelšanu amatā. Mans jautājums attiecas uz eh, tīri praktiskām lietām. Jūs vadīsiet ārējo darbību dienestu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, īstenojot kopīgu drošības ārpolitiku. Šī struktūra integrēs, un arī to norādīja padomu un parlaments, maksimāli daudz instrumentu attiecībā uz krīzes pārvaldību. E, pagaidām e, līdz šim ar tiem nodarbojas padomas sekretariāts, e, un neatkarīgi no tā, vai tie būtu civili vai militāri. Es gribētu zināt, kā jūs domājat ar eh, saistīt šīs dimensijas. Otrais jautājums eh, - Eiropas aizsardzības aģentūra. Jūs eh, vadīsiet šo aģentūru, kas bija izveidota, lai varētu mazināt trūkumus kapacitātēs dažādās misijas vietošanas reizēs. Jūs zināt, ka viena no galvenajām problēmām ir eh, igad, daudzgadīgais budžets, un atsevišķas problēmas nāk no tieši jūsu pārstāvētās valsts. Es, domāju, es gribētu zināt, kā jūs domājat risināt šīs problēmas. Paldies! Eh, nākošais eh, runātājs attīstības komitejas vārdā Deva kungs uz pusotru minūti. Paldies priekšādātājiem. Man jāsaka, ka Aštons kundze ir ņemsies ļoti grūtu darbu un vēl jums visu to labāko. Tāpat var teikt, ka esmu pārliecināts un uh, paļāvīgs uz to, ka, uh, ka Baronese Aštonē ir izdevies līdz šim ļoti pozitīvi sev parādīt. Es esmu attīstības komitejas priekšsēdētājs un pārstāvu tās intereses. Aštons, kundz, vai jūs varētu apstiprināt, ka redzat, ka pastāv atšķirības starp koordinātu, koordinātu politiku starp dalību valstīm un pilnīgi atsevišķo jautājumu, ko nozīmē, kas nozīmē nabadzības apkarošana pasaulē? Vai jūs varētu arī apstiprināt, ka jūs redzat savu lomu? savu lomu kā vadonis šo ārlietu ministru vidū, bet vienlaicīgi strādājot kopā ar attīstības komisāru pie nabadzības apkarošanas jautājuma. Paldies! Devas kungam saka priekšsēdētājs. Tālāk došu Muskardīnī kundzei vārdu. Viņa pārstāv Startautiskās sirniecības komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Baronese, mēs vēlamies, lai jūs un Eiropas parlaments kopīgiem spēkiem vienmēr varētu uzklausīt uh, tos, kas ir grūtās situācijās, reaģēt uz konfliktiem un tam līdzīgi. Jūs būsiet atbildīgi par delegāciju vadību komisiju, no komisijas uz trešām valstīm. Tie ir dienesti, kas lielākot no, lielākoties nodarbojas ar tizniecības jautājumiem. Vai jūs domājat, ka jūs spēsiet tirzniecību un ārējo rīcību saskaņot savā starpā šādās delegācijās trešās valstīs? Vai jūs domājat, ka nepieciešams nodrošināt vairāk ierēdņu ne tikai no komisijas, bet arī no parlamenta, kas darbotos šajās vēstniecībās un pārstāvniecībās svarīgajos amatos? Mēs vēlētos, lai jūs piedāvājat labāku uzraudzību uz vietas attiecībā uz tirzniecības aktivitātēm un dempinga aktivitātēm, kas daudz kur norisinās tā lai mēs varētu izvairīties no tālākiem strīdiem ar ne-Eiropas ne pusēm. Savukārt, ja šādi disputi tomēr rastos, tad tādā gadījumā politikai, kas notiek ārējas eh, aktivitāšu jomā, ir jāņem vērā arī cilvēktiesības. Paldies, Muskardīnī kundzei! Ņemot vērā, ka viņam katram bija pusotra minūte, jums, Baranese, būs vēl papildus minūte, tātad 5 minūtes kopā, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Paldies, jūs esat ļoti augstsirdīgs un devīgs. Pirmais runātājs vaicāja par kluso diplomātiju un cilvēku tiesībām. Es, eh, kad izmanto šo frāzi, cenšos nodalīt nepieciešami, nodalīt šīs divas lietas. Viena lieta, manuprāt, sākotnē teicu, viens ir ego un leks Un atšķirība ir šāda. Ļoti daudzos gadījumos, gan tirzniecībā, gan daudzos citās jomās, tajā brīdī, kad nesam eh, prožektoru gaismā, tad daudz labāk izdodas gūt panākums. Bet, protams, ir tādi gadījumi, kad, nevie, kad tas nav iespējams. Un tie, kas ir redzējuši mani darbā, es domāju, ka viņi ir redzējuši, kas ļoti labi saprot šo atšķirību. Un tajā brīdī, kad ir nepieciešams skaļā aizstāvēt cilvēku tiesības, es esmu gatava to darīt. Esmu gatava paust mūsu bažas par to, ko, kas notiek pasaulē. Un var jums apliecināt, ka man ir ļoti laba pieredze šai jomā. Es domāju, ka uz to varat paļauties. No sēde komitejas priekšādātājs eh, runāja pamatoti, ka ir nepieciešams skatīties ilgtermiņā uz šiem jautājumiem, jo kas tad notiks pēc pieciem gadiem šī plānošana, šie finanšu līdzekļi daudz vairāk var padarīt, ja skatāmies ilgtermiņā un veidojam šo ciešo sabiedrību, piemēram, ar kosmosa aģentūru un tam līdzīgi. Viena no manām ambīcijām turpmāko nedēļu laikā ir mēģināt runāt ar visām iesaistītajām pusēm šajās iestādēs lai skatītos, kā tad ir strateģiski formulēt šos mērķus tieši ilgtermiņā. Un e, jāsaka, tā, tā pozitīvā puse šim amatam, jaunizveidot amatu, ir tas, ka var no paša sākuma ļoti uzmanīgi pievērst visiem šiem jautājumiem, tīri strateģiskiem jautājumiem, lai veidot, tā teikt, taciņu tālākajam darbam. Paldies, ka man atgādinājāt par šo aizsardzības aģentūru, jā, ir daļa no maniem strateģiskiem plāniem nenoliedzam. Devas kungs. Attīstība Jūsu jautājums šķiet vairāk ir par to, lai pārliecinos, ka attīstības centieni nezaudē savu nozīmību, un tam pilnīgi piekrītu. Tātad tas, ka mēs apvienojam Eiropas Savienības rīcību vietās, kur arī tiek nodrošināta attīstības palīdzība, jums kā attīstības poli... komitejai vienmēr jābūt iespējai pārliecināties, tā, ar, ka pastāv arī tās daļas, kas turpina nodrošināt attīstību, un te vēlos precizēt, ka pilnīgi noteikti. Uh, attīstībai jābūt arī daļai no kopējām attiecībām ar citām valstīm, kā tirniecības komisāri redzēja, ka tirniecība iet roku rokā ar attīstības palīdzību. Tāpat tas attiecas arī uz klimatu pārmaiņu jautājumiem, sociālajiem jautājumiem, drošības jautājumiem. Tas viss ir saistīts ar attīstības jautājumiem. Ja zemniekiem nemitīgi jāpārvietojas tāpēc, ka valda karš, tad, protams, ka viņi nevar attīstīties, nevar stādīt uh, Uh, apārt savus laukus, nevar neko darīt, un līdz ar to šie jautājumi ir cieši saistīti. Muskardīnī, kundze, es jums piekrītu, ārējais dienests ir, uh, ir svarīgs cilvēki. Var virzīt uz priekšu šo jauno lomu. Tirzniecība manās acīs ir bijusi daudz delegāts ietvaros ļoti nozīmīgi. Mums ir atsevišķi ļoti labi kandidāti visā pasaulē, kas ir spējuši virzīt šos jautājumus uz priekšu. Un, protams, ka tas turpināsies arī nākotnē. Uh, Parlamentāriešu apmeklējumi savukārt arī nodrošina eh, plašaņas līdzekļu uzmanību, un jūs jau paši redzat, cik ļoti pozitīvi reizēm tas var izvērsties. Paldies, Aštons kundzei. Tālāk nākamais jautājumu bloks. Un vispirms došu vārdu Traserkungam. Sirsnīgi sveicam jūs parlamentā, Štāns kundze, un, protams, apsveicam arī ar ievēlēšanu šajā amatā. Visu to labāko jūsu darbā. Tagad runāšu atkal par transatlantijas attiecībām un attiecībām ar ASV, tīpaši runājot attiecības aizsardzības jomā un drošības jomā. Tas ir svarīgi. Ne tikai tādēļ, ka bija teroristu uzbrukums 2001. gadā, bet ne tikai tādēļ, ka mums ir jābūt labai partnerībai, bet arī tādēļ, ka mūsu iedzīvotāji ir nobežījušies vai cilvēktiesības un datu aizsardzība, vai visas, šie, visas šīs tiesības tika pietiekami aizsargātas. Nu, piemēram, par 10, 10 dolāru iebraukšanas maksu, jautājums par pasažieru datiem, jautājums par to, ka bezvīzu režīms pēkšņi tika grozīts, bet es tiešām vēlos uzzināt, ko jūs par to visu domājat. Grazie, Paldies Strasera kungam! Tagad viena minūte tiek piešķirta Ojolandes kundzei. Man ir viens komentārs. I heard omen. Ojolandes kundze lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Baronēs Aštone! Man jautājums ir saistīts ar konfliktu starp Krieviju un Gruziju. Es vēlos uzzināt, ko jūs, kā augstā pārstāve, plānojat darīt lietas labā, jo skaidrs, ka pēc pieciem gadiem mēs vairs nebūsim tādā situācijā, kā šobrīd attiecībā uz Kalna Karabahu un Piedņestras apgabalu. Jautājums ir, ko jūs darīsiet, lai Dienvidosetī kļūtu par valsts sastāvdaļu, pilntiesīgu sastāvdaļu, un ko jūs darīsiet, lai izvairīties no nākotnes konflikta pret Krievi, ar Krieviju un Gruziju. Mēs zinām, ka situācija Gruzijā joprojām ir ļoti nestabila. Varbūt jūs varat pieprasīt no Krievijas, lai Eiropas Savienības novērotāji dotos uz Abhāziju un uz Dienvidu Osētiju novērot situācijas attīstību. Paldies, Ojulandes kundzei! Pareiska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Aštons kundze. Sociālisti uzskata, ka ir nepieciešams samazināt ieroču skaitu. Un vai jūs varat atbalstīt to, ko teica Obama kungs? Viņš teica, ka atomieročiem mūsu pasaulē nav ko darīt. Ko Eiropas Savienība darīs lietas labā? Es uzklausīju tagad jūsu atbildes, un Man sanāk ir tāda sajūta, ka jo, jo viltīgāks ir, viltīgāk ir jautājumi, jo labāks ir atbildes, un tāpēc es uzdošu ļoti tieši jautājumu. Jūsuprāt, kāda ir Turcijas iespēja reāli kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, nu, teiksim, 10-15 gadu laikā. Paldies, Palecka kungs! Tagad Omen Raitens kundze. Nu, vēlreiz vēlos teikt, ka, nu, jo mēs jūs laipni lūdzam. Vienā no atbildēm jūs mums teicāt, ka jūs agrāk bijat Lielbritānijas komisāri, bet vēlreiz teikšu, ka Eiropas komisija nav atkarīga no izcelsmes valsts. Un vēl viena lieta, kad jūs dosieties apkārt pasaulē, jūs runāsiet par mūsu kopējām vērtībām, kas ir iekļautas Eiropas hartī. Apvienotā karalīs nav parakstījis šo hartu. Un kā jūs, at, kā jūs varēsiet šo hartu atbalstīt? Un tad atkal runājot par saikni ar Lisabonas līgumu, mēs esam teikuši, ka ir nepieciešams parakstīt cilvēktiesību konvenciju. Nu, cik lielā mērā jūs cīnīsieties par parakstīšanu? Paldies jums par šo jautājumu. Un tagad lūdzu 4 minūtes Eštans kundzei. Paldies, Štraser kungs, jūs atkal uzdevāt jautājumu par transatlantijas attiecībām, ir tīpaši par drošību un datu aizsardzību. Komisārs Baro ir strādājis pie šiem jautājumiem daudz plašāk nekā es. Un, protams, kā tieslietu ministrē man bija interesanti šajā lietā ieskatīties. Varu teikt, ka mums bija diezgan labs dialogs ar parlamentu, un šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, un to liek tas, kad es biju ministri, tad Lielbritānija tieši bija prezidējošā valsts. Mēs tolaik runājam par drošību attiecībā uz datu vākšanu un izmantošanu, un, protams, arī par to, lai cilvēku tiesības tiktu pilnībā ievērotas. Es nevaru runāt tagad par šo, šī dialoga turpināšanu, ja tas nav gluži manā kompetencē, bet jebkurā gadījumā paldies, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Oilandes kundze par Krieviem Gruziju. Nu, es diemžēl nevaru jums tagad pateikt detalizēti, kur mēs dodamies. Mūsuprāt, jūs diezgan pareizi runājat, un tā ļoti emocionāli runājāt par to, ka ir jāatzīst divas lietas. Ka no vienas puses ir nepieciešams dialogs un jāsaprot, kā lietas virzās uz priekšu. Pat arī tādā gadījumā, kad konflikts it kā ir atrisināts, joprojām ir daudzas lietas, kas nav atrisināts, un tas noteikti ietekmēs nākotni. Es tuvākajos mēnešos runāšu par to, ka ir nepieciešams šo iniciatīvu turpināt, Bet ir skaidrs, ka ir tik daudz dialogi, kas man ir jāturpina gan ar parlamentu, gan ar uh, iepriekšējām personām, kas darbojas šajā jomā Pereska konga. Paldies, ka jūs tik, tik, tik ļoti jauki teicāt, ka es protu atbildēt uz viltīgiem jautājumiem. Bet tagad runājot par pasauli bez atomieročiem, es domāju, ka visi pasaules pilsoņi grib tieši to. Taču šis process ļoti sarežģīts. Prezidents Obama ir izteicis ASV nostāju šajā jomā. Jūs uzdevāt jautājumu arī par Turciju. Nu, ja es pareizi saprotu, tad ir 34 sadaļas, un no tām Turcija varēja pabeigt vienu. Process ir garš. Padomē notiek sarunas šobrīd par paplašināšanu, un runāts arī par to, kā būtu labāk turpināt attiecības ar Turciju. Protams, dialogs turpinās. Tā tad ir pagājis diezgan daudz laika, bet, diemžēl, tikai viena sadaļa ir pabeigta. Līdz ar to, nu, tas prasīs daudz laika, lai pabeigtu pārējās. Un es neteicu arī, ka es esmu Lielbritānijas komisāre. Es vienkārši teicu, ka es esmu no Lielbritānijas. Es esmu Eiropiete. Es nevaru teikt, ka man pilsonība ir pāri visam un tāpēc arī manu darbu es daru kā Eiropiete. Ne, protams, es nāku no atbilstošas valsts, un es esmu ļoti lepna par to, ka esmu no Lielbritānijas. Te pašā laikā esmu tikpat lepna, ka esmu no Eiropas, un tieši šajā virzienā es arī turpināšu darbu. Un, protams, katrai dalībvalstī ir jādod iespēja piedalīties maksimāli, cik daudz viņi grib. Paldies! Par hartu atgādina deputāti. I thought I'd answered it by saying I wanted to see all member states. Nu, man jau šķita, ka es atbildēju. Nē, saka deputāte, man bija ļoti konkrēts jautājums attiecībā uz hartu un konvencijas parakstīšanu. Jā, es labprāt atkārtošu, saka deputāte. Jautājums bija šāds. Kā jūs varat atbalstīt cilvēku tiesību hartu un kā jūs virzieties, plānojat virzīties uz priekšu? Uh, cilvēku tiesību Eiropas konvencijas parakstīšanas. Baronese, manuprāt, tas jau diezgan precīzi teica, ka šobrīd es nevaru pateikt, kā precīzi es darbošos. Vēlos teikt, ka gan kā tirzniecības komisāra, gan arī citos amatos esmu vienmēr iestājusies par cilvēktiesībām. Ja Lielbritānijai ir atšķirīgs viedoklis nekā Eiropai, tad es, kā Eiropas Savienības augstā pārstāve, protams, atbalstīšu Eiropas Savienības viedokli. Paldies, Naštons kundze! Un tagad Bolskops kundze jums ir vienu minūtu. Paldies! Barnes kundze, apsveicu jūs ar iecāšanu šajā amatā, tas tiešām ir lieliski. Es pārstāvu Centrālamerikas delegāciju, man ir jautājums par sārunām, par nesociācijas nolīgumiem, kā jums liekas šīs sarunas, kā varētu izmantot, lai izdarītu spiedienu un veicinātu reģionālo integrāciju, veicinātu demokrātiju un cilvēcību, kas attiecas Honduras vēlēšanas, protams, notika, bet politiskie procesi joprojām nav noslēgušies. Kā jūs no savas, savas, no sava amata, jums taču ir vadošā loma šajā gadījumā, kā jūs domājat rīkoties, tajā brīdī, kad runāsiet ar Centrāla Amerikas organizācijām, lai pārliecinātos, ka rodas ilgspējīga situācija šajā reģionā nākotnē? Un visbeidzot par tuviem austrumiem, ņemot vērā Goldstone ziņojumu, kā jūs redzat iespēju īstenot rekomendācijas, kas paustu šai ziņojumā attiecībā uz eh, pasākumiem, kas nepiet ierosināti? Paldies, Boskorta kundzei. Tālāk. Landsbērģi kungs vienu minūti. Paldies, godātā kundze. Mēs Eiropas Savienībā turpinam slavēt Eiropas solidaritāti. Šī mantra tomēr kļūst arvien tālāka no realitātes. Mēs ļaujam Krievijai un Vācijai veidot, eh, celt cauruļvādu ar valsts atbalstu, tas notiek aiz citu dalību valstu muguras, un jāsaka, ne nav nekādas informācijas par to, eh, netiek ņemta vērā arī tautas partijas rezolūcija, kur tik paustas bažas par draudiem videi, un nekādas garantijas mūsu iedzīvotājiem netiek eh, sniegtas. Bet kas pats ļaunākais, Varnes kundze, ir, ka īstermiņā šis cauruļvads tiks apsargāts, un to darīs Krievijas uh, militārā uh, flote. Tas, es domāju, var kļūt par ļoti būtisku apdraudējumu drošības jautājumos, un tas mums stratēģijai galīgi nedara. Eh, Barnes kundze, jūsuprāt, vai šāda veida situācija drīkst ignorēt tā, kā tas notiek šobrīd, vai gluži otrādi varbūt vajadzētu to iekļaut darba kārtībā un iekļaut un padarīt to par vienu no jūsu privatātēm. Paldies, Landsbergi kungam! Tālāk uz vienu minūtu kolēģim Kačinam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Baronas Aštona, Bosnijas Hercegovinas. Bosnijai Hercegovinai kā valstī ir ļoti sarežģīta vēsture un arī nākotnē nav skaidra. Jūs kā augstā pārstāve darbojāties arī Sarajevā, jūs teicāt, ka bijāt tur, bet jūs nevēlaties ņemt vērā intereses. Kāpēc jūs nevēlaties, lai Bosnija Hercegovina kļūst par uh, Eiropas Savienības dalībnieci vai tad uh, Vācija, kas bija tas aizsargātājs 95. gadam, kur, kas nosūtīja tur savu pārstāvu. Neteica toreiz, ka varētu šī valsts kļūt par daļu no Eiropas Savienības. Domāju, ka joprojām vajadzīgs šis augstā pārstāvja iemats arī Bosnijā Hercegovinā, jūs to atcēlāt, jo jāsaka, laiks, laika vairs nav daudz. Šis birojs šobrīd šķiet, tiek slēgts. Un, manuprāt, tas liecina par nevēlēšanos ieguldīt kopējas Eiropas Savienības un Bosnijas Hercegovinas nākotnes veidošanā. Es domāju, ka šo mandātu augstam pārstāvim vajadzētu atjaunot, jo citādi situācija visā reģionā tiks destabilizēta. Ir jāveicina Eiropas centieni visā Rietumu Balkānu reģionā. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu Pēterlis kungam. Vienu minūtu. Lielas paldies, saka Pēterls kungs, Aštons kundze. Jūs ļoti labi izskatāties šajā amatā. Šajā amatā, kas sastāv no divām daļām, apsveicu jūs ar to. Kādas ir jūsu prioritātes attiecībā uz Eiropas Savienības spēcīgāku lomu pasaulē un kādu uzmanību pievēršat starpkultūru dialogam? Un tagad vispārīgāk. Pirms kādiem 20 gadiem Slovēnija ieguva neatkarību. Toreiz, kad uzsākām neatkarības iegūšanas centienus, mums teica, ka mēs esam nekompetenti, mēs neesam gana gudri un ka nebūs iespējams pievienoties Eiropas Savienībai. Tādus vārdus teica pieredzējuši ļaudis. Bene, è finito il blocco. Ļoti labi saka priekšsādātājs. Un tagad ar to noslēdzas jautājumu un barones jums iespēja 4 minūtēs, 4 minūtēs sniegt atbildes. Paldies, priekšējais Baskorts kundze, sarunas ar Centrālu Ameriku un nolīguma izmantošana reģionālas integrācijas stiprināšanai. Esmu ar jums vienis prāts, jāizmanto šīs iespējas. Mēs varam izmantot šos nolīgumus, lai atbalstītu uh, atbilstīgi reģionālo integrāciju, kas nav uzspiesta, bet kas funkcionē šajās valstīs. Kas attiec uz Honduras situāciju, es domāju, ka šeit ir nosūtīta parlamentāra delegācija. Manuprāt, tā joprojām ir tur. Man šķiet, tā vēl nav atgriezusies. Nes dzirdējis, kāda būs secinājuma, bet būs pilnīgi noteikti nākamajā samitā gērta notiks diskusijas par šo jautājumu vispārīgo un ekonomikas eh, ministru tikšanās laikā par to runāsim, tātad jākonstatē, kā tad ir šī situācija. Tālāk par tuviem austrumiem. Jau esmu sākus pievērst uzmanību šim jautājumam, esmu uztrauksies par humānos, humanitāro situāciju, īpaši gazas sektorā, un ar to būs saistīta problēma jautājumi. Piekdienas vakarā man bija video konference ar darbiniekiem no kvarteta, kas atrodas Jeruzālamē, uh, un darbs ar viņiem jau sākas, mēs sākam runāt par nostājas veidošanu, kas mums jādara, mums jāpārliecinās, ka mēs nesparam soli atpakaļ, ka, lūk, ka soļojam uz priekšu, mums ir izstrādāt ceļu kārtu, mēs zinām, kas mums jāpanāk, kas mums jādara. Un es, pār, es pārliecināšos, ka Eiropas Savienība spēlē savu lomu šeit. Landsbērķ kungs, jūs izteicāt ļoti svarīgi, jo man arī tā bija, protams, ļoti emocionāli. Viens minūtes laikā nevar jums atbildēt, jums nevar sniegt jums konkrētas nostājas. Uh, par šo jautājumu, kas atklāt sakot, man ir diezgan jauns. Es nebiju par to īpaši labi informēta. Pilnīgi noteikti par to dažādi viedokļi būs ne tikai šajā parlamentā, bet arī ārpus tā. Bet es varu jums pateikt tikai to, ka es e, detaļas e, uzzināšu, strādāšu kopā ar kolēģiem, kas strādā pie šiem jautājumiem, un es ceru, ka mums ar jums būs iespēja vēl dialogu par šo jautājumu īstenot. Tālāk. Situācija augstā pārstāve biro, biroju Bosnijā Hercegovinā. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu pagarināt mandātu, stiprināt šo mandātu, Kačinkungs. Ir skaidrs, ka tas, ko Kāls Bils ir padarījis šai jomai, tip runājot par 5 plus 2 iniciatīvu, ir uzmanīgi jāskat par to, kā tālāk virzīties uz priekšu Bosnijā šajā uh, jomā. Man, es esmu nobažījusies par situāciju vairākos aspektos, protams, arī jūs, Kārls Bilds, un es esam jau sākuši diskusijas par to. Tas ir mūsu Amerikas uh, analogais partneris, ko, un mēs kopīgiem spēkiem centīsimies pārliecināties, ka stabilitāte šajā reģionā saglabās. Es nevaru pateikt konkrēti, kāds norisināsies, bet uzskatu šo par ļoti svarīgu jautājumu. Grazie, Sorry, es atvainojos, aizmirsu vienu Pēteras kunga jautājumu. Es ļoti atvainojos. Prioritātes Eiropas Savienībai un starpkultūras dialogs. Es domāju, ka jūs ar to domājat Eiropas Savienības spēju runāt visā pasaulē, dažādās kultūrās, ar dažādām pilsoniskiem sabiedrēm. Ja tas ir tas, ko jūs runājat, tad jāsaka, uzskat to par ļoti svarīgu tieši svarīgi šeit parlamenta loma. Varbūt mēs nesam darījuši pietiekam līdz šim. Uh, Eiropas parlaments jā, bet citi parlamenti nav iesaistījušies pagaidām šādos dialogos. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi šādu dialogu īstenot, jo Eiropa taču skatās pasaulē. Eiropa ir šī saskarne starp partneriem tā, globālajā tautsēmniecībā. Viņi var palīdzēt mums risināt grūtos jautājumus. Tāpat laikā mums, protams, jānosaka arī savas nostājas, savu viedokli, kur pamatā ir tās vērtības, kas mūs saista kā Eiropiešus. Paldies, Naštons kundze, un mēs eh, tagad pārējām pie devītās jautājuma kārtas. Eh, Kresdorf kungs iemina. Es arī vēlos jūs apsveikt ar to, ka jūs esat izvirzīti šajā amatā un vēlos stāst, runāt par Brazīliju, jo Brazīlija ir svarīga gan klimata jomā, bet arī politiskā un diplomatiskā skatuvē. Irānas prezidents Ahmadinejāds ir izteicis daudzus komentārus par šo jautājumu, vai arī jūs varat piekrist tam, ka Brazīlijai tiek atvēlēta ar vien plašāka joma un, teiksim, arī tuvu austrumu procesā, risinot diplomatiskos aspektus arī ar Irānu. Vai jūs šeit saskatāt iespēja paplašināt sadarbību arī Latīņa Amerikā, jo tur ir ļoti svarīgas valstis. Un vai jūs varat piekrist tam, ka prezidents Lula var spēlēt ārkārtīgi svarīgu lomu kā jauns globāla mērogā dalībnieks un atbilstoši palīdzēt mums risināt mūsu problēmas. Paldies! Paldies! Un tagad Kēlānkungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvkundze. Ar Lisabonas līgumu tā ot, otrajā dienā nebūs vairāk nekādu formālu iemeslu atturēties no Eiropas kopējām politikām, tādām kā kopējā drošības politika, enerģētikas politika. Vai jums būtu kādi plāni, kā Eh, pārvarēt vēl dominējošo bilaterālismu attiecībās ar trešajām valstīm, lai varētu īstenot tik tiešām pārliecinošu un spēcīgāku politiku. Un attiecībā uz kolēģi Soilandas piezīmi par Grūziju es gribētu sacīt, ka mēs nesam apmierināti ar pašreizējo situāciju Grūzijā, tāpēc ka uh, vienošanās eh, netiek ievērotas, eh, pārstāvjiem netiek dot pieeja separātistu teritorijām. Es domāju, ka mums ir jābūt eh, prasīgākiem šajā sakarā. Paldies! Paldies, Kēlam kungs, nākošais runātājs uz vienu minūti. Mauro. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji E, e, e, ar jūsu E, ievē, ievēlēšanu mēs redzam, dalība valstis ir apmierinājušas, ka tās tic kopīgai ārpolitikai. Un es gribētu šajā sakarā uzdot sekojošu jautājumu. Jūs nākat no valsts, kas ir nosūtījusi e, kara spēku uz Irāku. Kā jūs vērtējat tās valstis, kas nav to darījušas? Kāda ir jūsu politika šajā sakarā? Mans otrais jautājums. Vai jūs atzīstat, kā augstā pārstāvīja? Eh, tagad nesen ievēlēto Honduras eh, prezidentu. Treškārt, eh, jūsu valstī ir notikušas politiskas slepkavības, kas ir Krievu aģentu roku darbs un kas ir izraisījušas spriedzi starp Maskavu un jūsu valdību. Kādai jūs, prāt, ir jābūt Eiropas pieejai Krievijas jautājumam? Paldies, Mauro kungs. Un nākamais runātājs Jākoncārī. Paldies! Barone Saštona, jūs esat šobrīd Eiropas Savienības publiskā sēģa. Jūs esat arī Eiropas Savienības acis un telefonnumurs. Daudziem eiropiešiem Eh, da, Eiropas, daudzām Eiropas un pasaules sievietēm jūsu iecelšana ir ļoti nozīmīga, kā jūs domājat, risināt, veicināt sieviešu jautājumu. Eh, tāpat es gribētu uzdot jautājumu par Arktikas rež, reģionu, kas ir kritiskā situācijā. Arktika eh, pārver, pārvēršas par savu veidu naftas un gāzes Eldorado. Eiropas Savienība neietilpst Arktikas padomē. Kā jūs domājat tur eh, strādāt pie Eiropas eh, Arktikas politikas? Paldies! Ah, Un nākamais runātājs eh, Svebe uz vienu. Pani viceprzewodnicząca. Paldies. Priekšsēdētāji. E, Aštāts kundze, jūs runājat par kluso diplomātiju. E, Zviedrijā at, atbildot Hautels kundze, jūs e, Eh, savukārt Šveicē atbildot Hautels kundze, jūs eh, sacījāt, ka tas neatiecas uz cilvēktiesībām. Es gribētu jūsu, eh, zināt, jūsu viedokli attiecībām ar Baltkrieviju. Tā ir valsts, kur vēl aizvien ir apziņas cietumnieki, kurā nepastāv izteiksmes brīvības. Ko jūs domājat, kādā būtu jābūt attiecībām ar šo valsti? kas piedalās mūsu austrumu partneru partnerībā. E, otrkārt, ko jūs domājat par Krievijas e, piedāvājumu no Krievijas puses, kas būtu gatavi piedalīties šajā austrumu partner, austrum partnerībā? Paldies, paldies, e, kolēģi, un tagad es atļaušos īsi izteikties, tā kā mums ir vairāki jautājumi un runas laiks ierobežots. Iespējams, jums nepaspējāt eh, atbildēt par ārējo, kopīgo ārējo eh, dienestu. Vairāk kolēģi uzdev šo jautājumu, eh, vai kaimiņa attiecība politika ietilpstā kompetencēs, un otrkārt, kā jūs domājat organizēt savu kabinetu? vai tas būs viens kabinets, kas apvienos padomus un komisijas pārstāvis, vai tie būs atsevišķi kabineti. Jums ir 5 minūtes tagad atbildēm. Jūs esat ļoti dāsns, manuprāt. Nu, labas ziņas ir šādas, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un tāpēc arī saprotiet, ka Lisabonas līguma otrajā uh, un darbības dienā es nevarēšu atbildēt pilnīgi visiem jautājumiem. Un es saprotu, ka mums būs jārisina visi šie jautājumi vairāk kārt. Dofleres kundze, jūs jautājat par Brazīliju. Es kā ārlietu ministra un tirzniecības komisāre esmu strādājis pie šiem jautājumiem. Mūsuprāt, jums ir taisnība Lula, prezidents Lula spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu, bet oktābrī būs vēlēšanas. Un būs interesanti redzēt, kā Brazīlijā lietas mainās. Es tiešām piefiksēju to, ko jūs teicāt par Brazīlijas potenciālo lomu, bet te pašā laikā ir jāskatās, kā ietekmēs uh, situācija pašā Brazīlijas iekšienē šo starptautisko lomu. Bet noteikti nākamreiz, kad mēs tiksimies, mēs atkal runāsim par šiem jautājumiem. Kelama kungs. Jūs runājat par šo bilaterālo, bilaterālo pieeju attiecībā uz Eiropas Savienības sadarbību ar trešajām valstīm. Tad, ko es vēlos panākt, ir izmantot attiecības, ko Eiropas Savienības dalībvalsts ir izveidojušas ar trešajām valstīm, kā pamatu. Jo daudzos gadījumos ir desmitiem un pat simtiem gadu diplomātisko attiecību, kas ir balstīti uz kopīgām vērtībām, Un skaidrs, ka mēs varam izmantot to kā pamatu, mēs varam uzskatīt, ka tas ir plus nevis mīnus. Un, protams, mans dienests neplānos tagad šīs divpusējās attiecības iznīcināt, bet drīzāk izmantot kā pamatu, lai paplašinātu šīs attiecības. Eiropas Savienības loma gan kā koordinējošā institūcija, gan arī ar dažādiem dienestiem, kas var veicināt starptautiskās attiecības, ir ļoti svarīgi, lai šī loma būtu līdz galam izprasta. Un vēlos teikt, teikt, nu, piemēram, par Baltijas padomu un komisiju. Tur jāskatās, kas ir jau panākts un kas ir izmantojams nākotnē, un to mēs noteikti arī darīsim. Vairāk kolēģi ir runājuši par konkrētiem jautājumiem, par konkrētām valstīm, piemēram, par Gruziju. Es ļoti vēlos, lai uh, šeit viedokļu apmaiņas laikā, lai es varētu iegūt no jums informāciju par to, kurās jomās man jāstrādā, un jūs ļoti pareizi arī izdariet, jūs pateicat, kur ir jūsu akcenti. Jo skaidrs, ka mans portfels ir milzīgs, darbs ir milzīgs, man ir jānosaka prioritātes un es pati noteikti noteikšu šīs prioritātes un redzēšu, kā es varu izmantot man piešķirtos resursus. Tāpēc arī jūsu komentāri ir ārkārtīgi vērtīgi. Es netēlošu tagad, ka man ir detalizēts viedoklis par pilnīgi visiem šiem jautājumiem. Tik tiešām tikai pusotra diena manā amatā. Un skaidrs, ka dažām lietām, par dažām lietām es varu runāt, bet joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Jebkurā gadījumā tiešām paldies, ka jūs runājat par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi jums. Mario kungs, jūs runājat par Irāku. Un jūs runājat arī par politisko, politiskām attiecībām, kas ir Eiropas Savienības valstīm. Protams, Eiropas Savienības dalību valstu loma ir ļoti svarīga. Mēs tagad cenšamies izveidot strateģisko pieeju Eiropas Savienībai. Visos gadījumos būs situācijas, kad būs atšķirības starp dalību valstīm, jo dalību valsts ir atšķirīgas vēsturiski, politiski un tā tālāk un politiskās atšķirības, protams, ir redzamas arī šeit. Un nu, ko es centīšos darīt, ir izveidot strateģisko pieeju un redzēt, kur mēs varam sadarboties, kur mums ir kopīgie punkti. Skaidrs, ka mēs nevarēsim vienoties par visu visos gadījumos. Es vadīšu ārlietu komiteju un es saņemšu informāciju no dalību valstīm, saņemšu šo virzību, bet atbilstoši arī vadīšu šo procesu. Un tas arī būs tas būtiskākais aspekts attiecībā uz to, kā darbosies neatkarīgās Eiropas Savienības dalību valstis. Dalību valstis gribēja apvienoties Eiropas Savienībā un jāskatās, kur dalību valstīm ir stipra pozīcija un kā mēs šo pozīciju varam izmantot. Runājot konkrēti par Krieviju, manuprāt, Deivids Milibans, kas ir mans kolēģis un labs draugs, viņš noteikti izveidos arī oficiālu apvienotās karalists nostāju, bet, nu, es vairs neesmu par to atbildīga par citiem komentāriem. Tiešām paldies par, par sievietēm. Piemēram, es varu runāt par sieviešu tiesībām veselu dienu. Ļoti atvainojos, saka deputāts. Es pajautāju jums ļoti konkrēti jautājumu, vai jūs atzīstat Hondurasas jaunievēlēto prezidentu. Vakardien Eiropas Savienība pieminēju šo, tel, šo telefonu numuru, ku, par ko Kisingers visu laiku runāja, un tagad jums ir šis telefonu numurs. Jā, kā es jau teicu, par Honduras nākamnedēļ ārlietu padomē tiks runāts. Un tad mēs zināsim savu nostāju. Es ļoti atvainojos, ka, ja jūs nepiefiksējāt manu atbildi, bet uh, man jau šķiet, ka es atbildēju par sieviešu tiesībām, sieviešu lomu. Protams, ir ļoti daudz, kas darams un sakams bet es vēlos teikt, ka es esmu tiešām lepna, ka es šajā amatā strādāju, es esmu sieviete. Un tas atspoguļo arī manu būtību, manu darbību. Un ļoti labi par to, ka jūs runājat par šo jautājumu. Bet īstenībā man vēl nebija iespējas detalizēt šo jautājumu izskatīt, bet noteikti līdz nākamajam dialogam es pārdomāšu visus šos momentus. Un nobeigumā jūs runājat arī par ārlietu dienestu un organizāciju. Pirmkārt ir tas, ka būs vienots dienests, būs vienota komanda, un tur darbosies komisijas un padome speciālisti. Es strādāšu komisijas ēkā. Divi iemesli. Pirmkārt tādēļ, ka es zinu, kur tur ir kafijas automāts, un otrkārt tādēļ, ka no funkciju viedokļa man būs ļoti viegli risināt loģistikas jautājumu. Un man turklāt būs arī iespēja neatrasties ēkā. Jo Sanāk tā, ka mana komanda varēs strādāt, un strādāt veiksmīgi, un es savukārt pati varēšu atrasties āt, ārā, es varēšu atrasties tur, kur man ir jābūt, es varēšu būt padome, es varēšu būt ārpus Briseles, ārpus Eiropas Savienības un risināt tos jautājumus, kas man ir uzticēti. Uh, um, Priekšsēdētāji, jūs man uzdevāt vēl pa jautājumu par ģeo, tīri geogrāfisku pusi. Es eh, mēģināju, eh, mēģināšu aprakstīt to, kur mums jau ir spēcīgas delegācijas un veidot jaunu organizāciju nozīmē pārņemt vislabāko no tā, kas darbojas šobrīd, un es strādāšu pie tā, lai šī jauna organizācija atspoguļotu to, ko mēs vēlamies paveikt. Un elementi tam būs um, būvēt uz jau esošā apvienojot eh, kopīgos elementus, uz, meklējot, kā sacīja Muskardīni kundzes risinotāts jautājums, kā tirzniecība, attīstība un meklējot iespējas vislabākajai sadarbībai, visefektīvākajā veidā. Tā būs man pirmā prioritāte. Un esmu apņēmusies ķerties pie šī darba un ciešā sadarbībā ar eh, kolēģiem un, protams, ciešā dialogā ar parlamentu. Paldies, Aštons kundze. Un mums ir pēdējā jautājumu kārta. E, Provēra kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu Aštons kundzi. Un gribu uzdot jautājumu par sadarbību, sadarbības politiku ar attīstības valstīm. Uh, kas ir ļoti būtiska migrācijas eh, plūsmu risi, eh, regulēšanai. Un nevar šīs plūsmas tikt programmētas tikai ar tīri eh, policijas, policijaskiem un politikas pasākumiem. Ir nepieciešams izveidot demokrātiskus nosacījumus vistrūcīgāko valstu attīstībai, kurai uh, Eh, kurās imigrācija ir jākļūst par izvēli un nevis eh, par nepieciešamību, bada vai represiju dēļ. Sadarbībai ir jābūt efektīgai un ir jābūt pietiekamiem finanšu resursiem un labas pārvaldības nosacījumiem, lai finansējums nonāk līdz tiem, kam tas ir visvairāk eh, vajadzīgs. Un tāpēc ir būtiski, lai būtu eh, sadarbība ar vietējām valdībām, lai veidot adekvātas infrastruktūras un lai būtu mazāk birokrātijas cīņā pret korupciju, lai varētu apmācīt, eh, izglītot imigrantus un cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Šī sadarbība ar valdībām ir nozīmīgs temats ārpolitikā, un tam ir jābūt par sarunu tematu. Ko jūs esat iecerējis darīt šajā sakarā? Paldies, Provēra kungs. Es aizmirsu piebilst, ka Provēra kungs ir e, ārlietu komitejas pirmais vicepriekšsēdētājs. Ango Rakis kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot divus jautājumus. Āštonas kundzei. Pirmais jautājums. Kā jūs domājat, reaģējat uz fa to faktu, ka aizvien vairāk mēs konstatējam starptautisko tiesību pārkāpumus un ļoti bieži eh, mēs nonākam Eh, pie eh, situācijas, kad fakti jau ir notikuši. Es runāju šeit gan par Kosovas situāciju, gan kāru Afganistānā. Un es eh, tajā pašā laikā domāju, ka starptautiskās tiesības ir ļoti nozīmīgas sarunās ar Turciju Kipras jautājumu risināšanā. Mans otrs jautājums ir saistīts ar pirmo. Un tā ir nepieņemama kopīgā pozīcija attiecībā uz eh, Kūbu. Visas valsts ir nosodījušas embargo no Savienoto valstu puses attiecībā uz Kūbu, bet Eiropas Savienība ar savu kopīgo pozīciju patur sava veida embargo režīmu ar, ar šo valsti. Paldies, paldies, Angorākis kungs. Kovan kungs uz pusotru minūti. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, paldies, eh, Aštors kundze, vēlu jums veiksmīgu savā veiksmi darbā un gribu uzdot jautājumu, kā jūs iztēlotos Eiropu šodien, ja uzvaru būtu guvusi pacifistu kustība. Es biju pārsteigts E, redzot, ka jūs neatbildējat uz Landsbērģa kunga jautājumu. Nord Stream ir ļoti smaga problēma daudzām Eiropas tautām. Vai jūs varētu norādīt konkrētu datumu, lai mēs varētu saprast jūsu pozīciju sakarā? Vai jūs uzskatāt, ka. Uh, Eh, Sarkozī iesāktais eh, Gruzijas sakrā ir pabeigts. Un vai, gribu zināt, vai jūs piedalīsieties nākamajā samitā ar Ukrainu? Vai jūs paredzat pastiprināt eh, parlamentu lomu Lisabonas līguma ietvaros, dodot iespēju piedalīties Eiropas parlamentu pārstāvjiem samitā ar Ukrainu un Krieviju. Vai mēs varam rēķinās ar šādu žestu no jūsu puses? Vai jūs e, paredzat e, arī e, citus datumus tikšanās reizēm ar jums vai ar komisiju, ja jūs nespēsit atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Es saprotu, ka jūs esat tikai otro dienu amatā, bet mēs gribētu zināt jūsu pozīciju maksimāli drīz. Eh, Brennerkungs, Brennerkundze uz pusotru minūti. Jums tagad ir jā, jāizveido Eiropas Savienības ārlietu dienesti, bet, diemžēl, jums nav uh, pieredzes standarta veidā starptautiskajā diplomātijā, ko veidot kāda dalība valsts, lai gan jūs diezgan diplomātiski atbildētu uz jautājumiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir jāatbrīvo no 19. gadsimta diplomātijas praksēm un jāveido 21. gadsimta diplomātija. Tas nozīmē, ka ir jāveido politiskās koncepcijas, kas būtu kopīgas koncepcijas, arī konflikti ir jārisina modernā veidā, un tad tas attiecās gan uz krīžu risināšanu, gan arī uz miera veicināšanu. Es biju tiešām pārsteigta, ka jūs vairāk kārt teicāt, ka uh, ka ārlietu dienestam ir uh, pa, pievienotā vērtība dalību valstīm. Man jau šķiet, ka šeit jābūt pievienotai vērtībai mūsu iedzīvotājiem, bet es tiešām vēlos, lai es vēlreiz izteiktos par šo jautājumu. Vēl viena lieta. Tad, kad jūs sagatavosieties janvārī, mēs jūs iztaujāsim. Es domāju, ka būtu pareizi, lai jūs runātu tajā reizē par konkrētiem viedokļiem un konkrētiem projektiem. Un uh, Jūs vakar nosūtiet, jūs nosūtiet savā vēstulē un teicāt, ka esmu ļoti gandarīti par sadarbību ar dalību valstīm, ar padomu un ar komisiju, bet, diemžēl, nekas nav teikt par parlamentu. Esmu ļoti pārsteigta par šādu nostāju, bet, nu, mēs jau no savas puses sadarbosimies ar jums. Paldies tālāk uz pusotru minūti, došu vārdu Lamsdorf kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eštons kundze, arī liberāļi varēja saņemt, iegūt zināmu priekšstats par jums. Jūs uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu strādāsiet uh, Barozo komisijā, un interesanti, ka ir nepieciešams balstīties daļai arī uz Nicas līgumu, līdz ar to juridiska situācija nav īsti viegla. Bet, jebkurā gadījumā, būtu labi uzzināt, kā jūs veidosiet to savu funkciju, kā jūs pildīsiet savu funkciju. Un janvāri uh, Mēs noteikti izjautāsim jūs, bet, nu, jūs saprotat, ka tiešām mēs uzdosim ļoti konkrēts jautājumu. Mēs neesam pagaidām teikuši, ka mums ir nepieciešams uzreiz saņemt budžeta cipari vai arī organigramu, kas darbosies ārlietu dienestā. Mēs skaidrs, ka janvārī mēs gan gribēsim konkrētas atbildes un skaidrs, ka mēs negaidīsim līdz aprīlim, kad, kā teikts līgumā, ir jāizveido dienests. Man ir ļoti precīzi jautājums par juridisko veidojumu, par tiesisko veidojumu. Vai jūsuprāt, jūs šo vienu amatu varēsiet pildīt ar divām darba metodēm, vai arī jūs uzskatīsiet, ka jūs tagad pildat divus amatus? Un vēl viena lieta, ko jūs domājat, ka uh, Barozo kungs gribēja, lai uh, paplašināšanas komisārs uh, strādātu arī pie kaimiņa attiecību politikas. Un vēl viena lieta, vai jūs varat arī panākt to, lai ANO uh, sanāksmēs padomēji un Eiropas Savienībai kopumā būtu kopīgi nostāja. Paldies! Paldies, Lanslor kungam! Tālāk uz pusotru minūti Svabodas kungam vārds. Lielas paldies! Daudz no mūsu jautājumiem drīzāk tāds vēstījums jums, un jā, un tieši tādā pašā gadā garā es turpināšu par Krieviju. Vēlreiz var atkārtot, ka gaidām no jums ļoti, prag gaidām no jums ļoti pragmatisku politiku, kurā tostarp ņemt vērā tomēr arī cilvēktiesību jautājumu. Nord Stream jautājums ir prioritāts projekts Eiropas Savienībai, tāpēc jūs varat to kritizēt, bet Eiropas Savienības eh, ir nolēms, ka tas ir prioritāts projekts. Tālāk par ASV, es domāju, ka mums ir vajadzīga spēcīga alianses ar ASV. Uh, Tā pašā laikā tie jāņem vērā Eiropas aspektu, un jo draudzīgāk mēs būsim, jo spēcīgāk būs mūsu spēja tālāk uh, atbruņošanās, kodola ieroču atbruņošanās. Es ļoti priecājos par jūsu uzņemtajām saistībām. Turpiniet to pat tad, ja jums jābūt vēl diplomātiskai un vēl, ko, vēl vairāk gatavojas kompleksam, bet domāju, šāda veida apņēmība ir ļoti slavējama. Par cilvēktiesībām, jā, protams, ārpolitikā nedrīkst neņemt vairāk cilvēktiesības, tālāk sadarbība ar parlamentu. Mēs tiešām gaidām plašāku sadarbību, vairāk nekā tas būtu nepieciešams tīri no institucionālā aspekta. Nu, mēs jums apliecinām, ka ļoti nopietni uztversim šo aspektu. Un tagad, baroneses kundze, jūs sēžat mūsu priekšā, bet nākotnē jums būs jālem, vai nu jūs sēžat pie padomas vai komisijas puses, kurā pusē te jūs sēdēsiet šeit zālē. Mēs vēlamies, lai jūs sēžat pie komitejas. Ne jau tāpēc, ka komisija, eh, ka padoma būtu jāaizvirs, ne, bet jūs nedrīkstat aizvirst, ka komisija ir zinām mēr citādāk, sad, citādāk atbildību parlamentu priekšā, tāpēc mēs gribam, ka jūs tie ģeogrāfiski sēdēt komisijas pusē šeit. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Sobodas kungam. Tālāk uz pusotru minūti došu vārdu Broka kungam. Priekšādātāja kungs. Godātā baronese. Jums ir tāds portfels, kas ir pilnīgi jauns jums, un tāpat laikā tas ir nes līdz arī jaunu amatu. Es domāju, tas ir burtiski Herkula uh, varoņdarbs, kas stāv jums priekšā. Un mēs tiešām priecamies, ka jūs esat uzņēmusies šo darbu. Pēdējās pāris dienas ar prieku dzirdēju, ka jūsu darba vieta būs tomēr komisijā. Jā, jūs, protams, runājat par to, ka zinat, kur kafija atrodas un tam līdzīgi, bet domāju, ka tīri operatīvi šī darbošanās būs daudz veiksmīgāk komisijas ietvaros arī simboliski. Liela daļa jūsu amatu pienākumu izriet no kopienas politikām, kas lielākoties ir komisijas ziņā šobrīd. Jo sākotnēji tieši tā, tas bija tieši šī kopienas politika. Un domāju, ka tas atspoguļos arī šajā darbvietas atrašanās vietā. Un svarīgs būs darba, sadarbošanās ne tikai ar parlamentu, ko jūs gan preses relīzē bijat aiz, aizmirsus, bet gan arī nepieciešamība eh, atskaitīties šī parlamenta priekšā. Tās ir, tā, tas ir pienākums, kas arī paredzēts līgumā. Un pēdējās piezīmes attiecas uz to, ko Brādnēra kundze teica, ārlietu dienests vairāk domāts e, tieši kopējas institūcijas vārdā, ne tik daudz dalību valstīm. Un ar parlamentu šeit jums būs ļoti uzmanīgi jārunā šajā saistībā. Šķiet, ka te bijis kāds pārpratums līdz šim. Un es ceru, ka janvārī jūs varēsiet mums šos visus pārpratumus tomēr izskaidrot un visu varēsiet skaidri atbildēt, tā lai mēs varam tālāk turpmāk veiksmīgi organizēt mūsu sadarbību. Paldies, Aštons kundze! Nu, un tagad, lūk, esam tik ļoti uz labi ievērošu laiku, ka jums pat ir vairāk mazliet laika. Un tagad atteikšos no savām pēdējām divām minūtēm, Ašons kundze, lai visi šīs atlikušās minūtes piešķirt jums. Paldies, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pašākungs, jūs sniedzāt ļoti interesantu analīzi par jautājumiem, kas rada apstākļus nelegālajai migrācijai. Un jūs runājat arī par to, ka ļoti daudzās eh, lietās mēs varam kaut ko darīt. Lūk, šī Atalantas operācija ar to saistīta, ar to saistīta virkni citu aspektu mūsu ārlietu politikā. Mums vajadzētu ne tikai risināt šos simptomus, bet arī spēlēt savu lomu, uh, Eh, meklējot sakni problēmām. Un, manuprāt, tas atbilst tieši manam domu gājienam, jo, tieši, jo es tiešām vēlos apvienot visu šīs dažādās lietas, dažādos aspektus vienā muzejīkā, tā lai mēs spēlējam uh, savu galveno lomu, izpildam savu galveno uzdevumu, virzām uz priekšu mūsu vērtības un panākam to, ka iedzīvotāji visu pasaules var dzīvot mierīgi, attīstīt savus tautsēmniecības, sūtīt bērnus skolā un e, kļūt par to, par ko tie vēlas kļūt. Un tas ir tas galvenais ietvars, kā es, kādā es uztveru savu amatu. Tie pamat priekšlikumi, kas attiecas uz cilvēktiesībām un vērtībām, protams, tie ir paši galvenie pamatakmeņi, uz kuru pamata darbojamies tālāk. Tas nenozīmē toties, ka būs viegli to pārvērst arī ārlietu attiecībās. Reizēm tas būs ļoti sarežģīti. Uh, Un tas, ka izvairos atbildēt uz jautājumu, nav tāpēc, ka es eh, baidītos, bet, bet tā, tāpēc, ka vēlos, lai tas, ko jums saku, ir nevis tikai automātiska reakcija, bet gan izsvērta atbilde. Esmu šajā metā tikai pusotru dienu, un lai cik gudra es varbūt pats sev nešķistu, uh, Man ir pirmām kārtām jāsaprot, ko jūs no manis vēlaties, un, manuprāt, pēc tam es varu sagatavot, pamatoties visu informāciju, kas manā rīcībā apzinoties, konsultēties ar visiem cilvēkiem, tad pēc tam visi, visiem, visām personām, kas strādājuši pie šiem tiem sniegums, godīgas un tiešas atbildes. Tālāk par starptautisko tiesību aktu pārkāpumiem. Nesmu pārliecināta, ka sapratu šo jautājumu, bet par Kubu runājot, Dehuptskungs, Dehuptskungs pavisam nesen teica, uh, ka situācija virzās uz priekšu, un tā būs viena no lietām, kas mums Eiropas Savienība būs jāatver, un tā nonāk pie šī otrā noslēguma punkta, respektīvi, ka situācijas pasaulē parasti ir ļoti labīlas, tās kustās uz priekšu, un nekad nav tik vienkārši, kā tikai pateikt jā vai nē, tas nav melns un balts. Un tāpēc ļoti svarīgi lēmumu pieņemšanā skatīties šo situāciju objektīvi, mēģinot redzēt visas nianses, kustības, virzības, un pēc tam savukārt vienlaicīgi jāsazinās atkal ar komisiju, ar parlamentu, lai pārdomātu šīs pārmaiņas, kas konstatēts, vai konst nosacinātu, vai tās ir sekas kaut kam, vai tas ir, piemēram, vienalga, vai mēs runājam šeit par Obamas paziņojumu par Afganistānu vai par Honduras vēlēšanām un tam līdzīgi, bet situācijas mainās, un situācijas ir jāpārspriež, jāizsver un jādomā par to, kāda būs mūsu nostāja šajā jomā laiks lido vējas pārniem, bet vienlaicīgi mums tomēr ir jāizsver visas šīs nostājas. Kaljukungs, jūs vaicājāt par to, vai es būšu Ukrainas un Krievijas sam, Eiropas Savienības samitā. Nē, es nebūšu klāt, bet eh, Fer, Benita Ferrero Valner pārstāvēs Eiropas Savienību. Bet jautājums ir tāds, ka man ir eh, interešu konflikts. Šī ir pirma, tā būs, pir, tas būs laiks, kad pirmā iespēja būs klāt NATO samitā kopā ar ģenerāla sekretāru, bet tā kā Benita ir tik spējīga, viņa tiešām ir gudra un prātīga, es domāju, vislabākais veids, kā izmantot resursus resurs šādā gadījumā, ir nosūtīt viņu uz samitu un man izmantot iespēju tikties ar ģenerāla sekretāru Klintonu un NATO ģenerālsekretāru. Bet, nu, protams, ka mēs kopīgi strādāsim pie šiem jautājumiem. Protams, daudz vairāk vēl jādara, veids, strādājot pie attiecībām ar Krieviju un jādomā arī par to, ko Sarkozī kungs, ar, par tām sekām, ko radīs Sarkozī plāns e, un, un kā tas turpināsies. Un tas attiec uz visām iesaistītajām valstīm, vienalga vai runājam par rietumu balkoniem vai dienvidostī. Es, protams, to visu paturēšu prātā, bet šodien, kā jau teicu, ierados šeit lielākoties, lai uzklausītu tieši jūs. Šī jau nav man uzklausīšana manā uzklausīšanā. Protams, es būšu strādājis pie izsvērtākām politikām. Šī bija pirmā iespēja, ko ar prieku uztvēru, un es jau teicu, komitejas priekšlēs vēlējos tikties ar jums pēc iespējas ātrāk. Ne tāpēc, ka es domāju, ka es varēšu jau atbildēt visiem jautājumiem, nē, bet tāpēc, ka es gribēju izmantot divas iespējas. Pirmām kārtām uzklausīt jūs, jūs prioritātes, un otrkārt jau sniegt tās atbildes, ko var dot. Un uh, turklāt vēlējos jums pastāstīt ar šo apmeklējumu arī to, cik, par cik svarīgas uzskata parlamentu un tā lomu. Šī nav pēdējā reize, kad jūs man redzat redzat, pilnīgi noteikti. Nē, es ceru ar jums tikties bieži, pēc iespējas biežāk, cik vien tas būs iespējams. Tas ir viens no izaicinājumiem, kas man pastāv. Man pēc pieciem gadiem būs jānāk klājā ar zinām dienas grāmatu, jo jāsaka, šeit ir milzīgi daudz intereses, kas viss man jāapvieno, jāņem vērā un tam līdzīgi. Par diplomātskajām tradīcijām. Radnieks kundze un pievienoto vērtību pilsoņiem. Protams, protams, tam jābūt pievienotā vērtībai tieši pilsoņiem es vienkārši sakot dalībvalsts uzreiz domāju pilsoņus, bet, protams, man vajadzēja izmantot vārdu pilsoņu atvainojos par šo kļūdu. Tieši tā kā jūs sakāt, ir jāveido jaunas tradīcijas, un tā ir lieliski iespēja veidot šo sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Bet es nenovērtēju par mazu, un tas ir viens no pēdējiem punktiem, ko vēlos teikt. Es, es nenovērtēju par zemu šo iespēju veidot jaunu situāciju. Man vēl nav ne biroja, ne kabineta, ne izveidot komanda. Uh, Es esmu, es sāku visu uz baltas lapas, un es varu veidot šo jautājumu. Es jau esmu īstenojis vairāk, vai, noteikus vairākas tikšanās un tam līdzīgi, bet jāsaka, es vairs nedarbojos no komisi, komisāra amata. Es strādāju, protams, kopā ar saviem bijušajiem kolēģiem un turpināšu strādāt arī pie tirdzniecības jautājumiem. Uh, bet man ir iespēja veidot jaunas pazīšanās visā, visās institūcijās, tostarp arī padomē pavadīt tur vakar daudz laiku kopā ar ģenerālsektorātu un citiem. Un tāpēc jāsaka, šobrīd man nav nekā cita, kā tikai es pati un mana pieredze, un joprojām strādā, bet tas nav aizbūdinājums, bet tā ir realitāte. Uh, Mēs vēl joprojām cenšamies iz, izpētīt, ko tad īsti nozīmē Lisabonas līgums, ko tas paredz attiecībā uz šo amatu, ko tas paredz šī augstā pārstāve attiecībā ar citām personām. Tas viss notiek no jauna, tas sākas no nekā, un tāpēc nav pārsteidzoši, kas nevar sniegt jums pilnīgi, sakarī, pilnīgi plašas atbildes par jautājumiem, ko uzdevāt. Es atklāt sakot, eh, negaidīju, ka šis amats man vienkārši tā pienāksies, un eh, tāpēc uz šīs baltās lapas rakstot man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Lamsdorf kungs, eh, jūs saņem, jūs vēlaties atbildes konkrēts janvārī, jā, tieši tā arī būs, tas būs kaut kas cits, varbūt tā izjūta būs mazliet līdzīga, bet pilnīgi noteikti man būs iespēja bijusi sagatavoties, būtu varējis jau eksplē, eh, izpētīt visas tās jomas, kas saistīts ar mani, bet pilnīgi noteikti tas būs šeit un runāšu ar jums tieši tā, kā to jau norādīju, un ceru, ka deputāti, kas ar mani iepriekš ir strādājuši, sapratīs un atcerēsies, ka es vienmēr esmu centusies runāt ar jums Svobods kungs, jūs runājāt par virkni būtiskajām attiecībām, attiecības ar Krieviju, ar ASV. Tie visi ir ļoti svarīgi, un pragmatika pilnīgi noteikti būs pats būtiskākais elements šajās attiecībās kur sēdēt. Jā, es sākumā nevarēju saprast vispār, kur man apsēsties, bet nu, es zinu, ka, lai kur es ir neapsēstos, jautājums būs problemātisks. Ko es grasos darīt, ir pārvietoties no vienas puses uz otru, bet pilnīgi noteikti es uzklausīšu arī padomus. Un tieši tā, tā es skatos, es būšu instruments eh, visu rokās. Šādā mat nekad iepriekš nav bijis, un es ceru, ka man izdosies to izveidot par ļoti liederīgu amatu, ļoti liederīgu instrumentu un uzklausīšu jūs, jo tieši tā tam jābūt. Jūs esat demokrātija, jūs esat demokrātijas izpausme un lūdzu palīdziet man, strādājiet ar mani, tā lai man izdodas panākt pašu labāko šais situācijas atrisinājumu. Nu, jāsaka, tas nav, es nebaidos no šī izdevuma, nē, bet es atzīstu, ka tas ir liels un apjomīgs. Es vēlos visu šo sarunu gadus par Lisabonas līgumu pārvērst efektīvā rezultātā. Daudzas eh, stundas esmu pavadījis, lai lasītu Lisabonas līgumu. Toreiz strādāju jau pie tā, kad, strādāju, kad biju Lielbritānijā ministra. Toreiz es pat vēl negaidīju, un es toreiz nezināju, ka, eh, ka būs, ka viss notiks tieši tādā veidā, bet es ar nepacietību gaidu iespēju īstenot eh, šo amatu, šīs cerības dzīvē. Eh, Paldies, Aštons kundze. Kā jau jūs um, sacījāt, eh, tā bija pirmā tikšanās, būs arī citas. Mums ir formālā tikšanās janvārī, kad mēs varēsim atgriezties eh, pie jau sacītā un varbūt atsacīties un aizpildīt dažus trūkumus. Paldies visiem! Eh, šo sēdes daļu mēs pārtraucam un turpināsim pēc piecām minūtēm ar paplašinātā biroja sēdi šajā pašā sēžu zālē.